Prego di prendere posto. Priekšādātājs lūdz visus ieņemt vietas. Sāksim darbu. Jo šī ir ārkārtīgi svarīga diena lauksaimniecībai Eiropā, godātie kolēģi. Pirmām kārtām man ir liels prieks un gods mūsu vidū sveikt komisāru Čolasa kungu. Un, protams, šodien spriedīs par kārtīgi svarīgu jautājumu, un tas fakts, ka viņš ir šeit, parāda, ka arī viņš tikpat lielu uzmanību pievērš tieši šim jautājumam. Un es domāju, tas parāda arī tas, cik sanāksim labi apklāt prāt, cik visas institūcijas ir ārkārtīgi iesaistītas šajā jautājumā, un komisijas un parlaments abi izrāda interesi, tas, protams, tā norādīts arī Lisabonas līgumā, tāpēc abi šīs institūcijas šobrīd vēlas stiprināt demokrātisko Eiropas profilu. Un tas fakts, ka komisārs ir šeit, parāda komisijas apņēmību strādāt kopā ar Eiropas parlamentu. Esam par to pateicīgi. Tas, ka jūs esat šeit, eh, lauksaimniecības un lauka attīstības komitejā, pirmo reizi šī sanāksme norisinās plenārsēžu zālē, un eh, mēs eh, pilnīgi noteikti ar nepacietību gaidām arī jūsu centienus ar mums sadarboties. Šis pasākums šodien ļoti labi ilustrē, cik ļoti svarīgi ir joma, kurā mēs strādājam Eiropas pilsoņu labā. Ar ļoti svarīgu dienu tas ir vēl viens svarīgs solis ceļā uz ļoti svarīgas politikas reformu. Eh, Tā ir viena no svarīgākajām, ja pat ne vissvarīgākā kopienas politika. Tas ir vēsturisks notikums šodien. Uh, Mums ir jātīsta šis kopienas gars un etas. Tas ir ļoti svarīgs solis ceļā uz priekšu. 8. 8. jūlija rezolūcija par la, kopējās lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2013. gada bija tas pirmais uh, aizsākums šim procesam. Nu, un tālāk komisārs mums pastāstīs sīkāk par savām iz, par izvēli, ko viņš izdarījis, par diskusijām, kas notikuši, bet pirms dodu viņam vārdus, vēlreiz gribēju atkārtot, cik ārkārtīgi nozīmīgs ir šīs dienas pasākums. Uh, Un šeit šodien kopīgiem spēkiem strādāsim pie tā, lai stiprinātu tālākus soļus, kas nesīs mums pretim reformētā e, politikai. Mums ir dažādas kultūras, dažāda pagātne, pieredze, un ar to visu varam dot ieguldījumu šajās kopīgajās diskusijās un varam attīstīt instrumentus, kas varētu palīdzēt mums attīstīt lauksaimniecības sektoru un palīdzēt lauku reģioniem. Un tādā veidā mēs attaisnosim cerības, ko uz mums liek Latvijas, e, Eiropas pilsoņi Un gribu pateikties arī tiem, kas šodien ieradušies šādu sanāksmi pirmo reizi. Es redzu, ka šeit ir mums daudz draugu un paziņas. Ir delegācija no Azoru salām ieradusies, arī viņus sveicu mūsu vidū. Un tālāk došu vārdu komisāram Čalaskungam, lūdzu. Monsieur le Président, honoré membre de Parlement. Godātais priekšsādātāji, godātie deputāti. Pirmām kārtām Šīs dienas diskusijas gribētu atspoguļot eh, stratēģiskās politikas kontekstā. Uh, Eiropa ir nonākusi izvēles priekšā, un šī izvēle būs izšķirīga visai nākamajai paudzei. Tā ir izvēle lauksaimniecības jomā, un mums, eh, un jācerās, ka lauksaimniecības, ka ir visas Eiropas Savienības reģions, un šobrīd tā tomēr ir tāda, tāda marģinālā pozīcijā Eiropas Savienībā kopumā. Mēs runājam gan par ekonomisku raksturu izvēli, gan arī par dzīves stilu izvēli. Tā ir izvēle par daudzveidību, izvēli, kas saistīta ar kvalitāti, turpmāko dzīves līmeni paudzēm, kas sekos. Un tā ir izvēle arī tajā, kā mēs varam paturēt pie dzīvības savus ideālus šajā ļoti dažādajā pasaulē. Un kā jau teicu, lauksaimniecība ir viena no tām jomām, kas vislabāk šo, var, var atspogdot šo koncepciju vienotību daudzveidībā. Bieži vien uh, mūs spiež uz izvēli. Nu, mums ir jāizdara izvēle, piemēram, starp konkurētspēju un ilgtspējību lauksaimniecības jomā. Un šodien es nākšu klajā ar priekšlikumu par vīziju. Un šī vīzija, manuprāt, atrisinās šo nepareizo dilēmu, jo Eiropas kultūra, esmu pārliecināts, var būt gan konkurētspējīga dažādos globālos līmeņos un vietējos līmeņos, tajā pašā laikā saglabājot arī šo galveno eh, sabiedrības vērtību, kas, protams, ir eh, mūsu darbības pašos pamatos. Lauksaimniecības politika ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs varētu sasniegt Eiropas noteiktos mērķus līdz 2020. Eh, gadam un domāju, ka šis, šī lauksaimniecības kultūra var ļoti labi arī parādīt konkurētspējas nianses, un tā nebūtu nav jāstata pretim ilgtspējībai, ne arī tautsaimniecības izaugsmai paziņojums, ar ko šodien nākšu klajā, manuprāt, atver lauksaimniecības politiku daudz lielākā mērā un sagatavo to izaicinājumiem, ar ko šobrīd sastopamies. Lauksaimniecība ir centrāla loma. Tā ir tā, kas ražo pārtiku, visu, ko mēs ēdam un mērķis ir eh, kopējās lauksaimniecības politikas eh, pašu kodolu, eh, kas, no, kas saistīts ar pārtiks ražošanu, arī dažādi cita veida niansēm, dinamikai, nu, piemēram, dabas resursu saglabāšanas mērķiem, tā, lai mēs varētu nodrošināt līdzsvaru Eiropas teritorijām. Un ar šādu plašāku aptvērumu es domāju, ka mēs varēsim labāk risināt uh, tās bažas, kas ir sabiedrībai un attaisnot cerības, kas uz mums tiek liktas nākotnē. Tādā veidā mums būs daudz lielākas iespējas nodrošināt ilgspējību nekā ar pašreizējo politiku. Turklāt eh, fakti liecina un sabiedrība liecina, apzinās, ka kopējās lauksamdzības politikas ietvaros runājam par ļoti plašiem eh, resursiem un pie tā arī gribu atgriezties. Es domāju, ka nepieciešams skaidri runāt par to, kādā veidā lauksaimnības politika, eh, ko, protams, atbalsta sabiedrība, var attaisnot cerības, uz ko, ko to liek sabiedrība. Tāpat, man liekas, ir jādrunā ļoti atklātā veidā. Turklāt jāatzīst fakts, ka kopēja lauksaimnības politika uh, varbūt nekad nav bijusi tik tuvu leģitimitātes krīzē kā šobrīd. Un tas nav jautājums, kas e, ir pastāvējis tikai pāris e, nedēļas vai mēneši, jūs to ļoti labi zināt. Tā vietā, lai aizvērtu acis un neskatītos, ne, pastumt problēmas malā, es domāju, ka mums ir jādomā par resursiem, kas nepieciešami lauksaimnības politikai, un mums vajadzētu šo politiku pilnīgi noteikti skatīt visu to satraukumu un bažu kontekstā, ko izsaka pilsoņi. Kas attiecas uz atsevišķu personu un bažām, tostarp arī lauksaimnieku bažām, mēs centīsimies ierosināt tādu ļoti plašu leģitimitātes kontekstu KLP kopumā. Es domāju, ka ir pienācis īstais laiks ķerties pie darba, jo nav ne par vēlu, ne par agru šobrīd. Paraugu praksa lauksaimniecībā, tās kādas tehnoloģijas tiek izmantotas, kādas kultūras audzētas un uh, kā nodrošinam šo ražīgumu, es domāju, ir svarīgi. Un, ja par to nerunāsim, tad varam gal galā lauksaimniecības eh, sektoru konkurēt spēju apdraudēt. Vēlos tāpat nedaudz runāt arī par to, no kurien šis paziņojums nāk, ko var ko mēs savukārt paredzam, ko sabiedrība gaida no lauksaimniecības kvalitātes jomā, dabas resursu pārvaldības jomā un eh, kopējās teritorijas pārvaldības lomā. Tātad, ko nedrīkst atstāt pie malas? Atsevišķas eh, cerības ir pastāvējušas jau ilgi. Tas tāks paredzēts jau līgumā, arī jaunajā līgumā tās eh, šīs cerības un mērķi iekļaut. Tas ir process, kas ir aizsācies jau kopš 92. Eh, gada reformas. Šobrīd gan konkurētspēja nozīmē daudz ko vairāk nekā ražīgums. Ja runājam par konkurētspēju, tad ilgtspējīga konkurētspēja ir saistīta arī ar paplašināšanos, un tas viss saistīts ar uh, ierosināto reformu. Nepieciešams atcerēties, ka KLP reforma ir jāskata šais paplašinātās Eiropas kontekstā. Uh, Tā ir reforma, kas nāca pēc lielās paplašināšanās, tātad pievienoties Austrum Eiropas valstīm. Un e, tad tieši arī visas puses sēdās pie galda un sprieda par reformu. Šīs diskusijas ņēmām vērā, strādājot pie pašreizējā plāna, jo tur tika izteiktas domas par to, kāda ir reālā lauksaimniecība šobrīd un kāda tā ir e, paplašināšanās kontekstā. KLP turklāt ir svarīgs līdzeklis Eiropas Savienības stratēģijas sasniegšanai 2020. gadam, un tā, ieros, tā ietver arī vairākus instrumentus šīs stratēģijas izpildēji. Kādā veidā tad vēlamies visus šos mērķus sasniegt? Pirmām kārtām vēlamies šos politiku strukturēt divos pīlāros jo domāju, šāda veida struktūra būs neizbēgama tā, lai tā būtu labāk, tā būtu mērtiecīgāk, un to es arī savā paziņojumā atspoguļoju. Turklāt būtu lielāka uzmanība jāpievērš arī mazajiem lauksaimnieciem, lauksaimniekiem, kas ļaus nodrošināt līdzsvaru starp dažādām uh, teritorijām. Tie ir tie, kas ražo produktus tirgiem, tie, kas uh, Eh, tāpat laikā var arī labāk pielā, pielāgoties tirgu pre, prasībām, jo mēs zinām, ka tie ir ļoti svarīgi ekonomiskās izaugsmas resursi, kas šobrīd vēl netiek pietiekami novērtēti. Turklāt eh, jāpievēršas arī tiem, kam patiešām ir vajadzīgs mūsu atbalsts un atbalsta pasākumi, tātad jāpiešķir aktīvajiem lauksaimniekiem un lai mēs būtu reālāki savā pieejā, un lai šis tiešais atbalsts ir daudz ticamāks, mēs ierosinām atbalsta platformu, kuras pamatā ir princips, ka atbalsts tiek piedāvāts, lai ļautu lauksaimniekiem darboties. Tātad no zināma, ir viens līmenis, kurā lauksaimnieki ir lauksaimniecības atbalstu grūtāk attaisnot, bet šī platforma tiks izmantota uh, Um, ņemot vērā arī lielo lauksaimnie, lauksaimnieku darbību, kas spē, varēs spēt palīdzēt saglabāt darba vietas. Pirmā pīlāra ietvaros es ierosinam izmantot uh, arī motivācijas pasākums, kas ļautu pārvaldīt dabas resursus, un tie nebūs tikai ierobežojoši didaktiski pasākumi. Kādi tad vēl papildus ir uh, ierosinājumi? pasākumu, ko ierosinam, kā stimulējošu pasākums lauksaimniekiem, tātad, lai saņemtu papildus maksājums pirmā pīlāra ietvaros, nav pasākumu, kas eh, radīs papildus izdevums ražotājiem. Nē, mēs runājam par tādu cenu saglabāšanu tādā pašā līmenī, mēs runājam par šīm nelielajām vidē draudzīgajām saimniecībām un ganībām. Un, uh, eh, tā, lai veicinātu lauksaimniecības ilgspējību. Um, Nelabelī, attiecībā uz nelabvēlīgākajām zomām mēs ierosinām, ka divi, divo pirmo pīlāru ietvaros dalību valsts varēs piedāvāt spēcīgāku atbalstu, tātad ar tiešo atbalstu lauksaimniecības reģionam, kas ir nelabvēlīgā situācijā. Tas būs specifisks atbalsts konkrēti šiem reģioniem domāts atbalsts. Tas tālāk būs vēl arī otrā pīlārā iekļauts, bet pie šī jautājuma es vēl atgriezīšos. Turklāt otrā pīlāra ietveros mērķis ir piedāvāt tādus instrumentus, kas ļautu nodrošināt konkurēt spēju, labu resursu pārvaldību, teritoriju līdzsvaru Un e, tāpat laikā šie instrumenti piedāvā elastību dalību valstīm budžeta ietveros e, šo mērķu sasniegšanai. Tātad izdom, pašiem domājot par to, kādā veidā notiek investīcijas, kā notiek finansējums un kā šie pasākumi tiek mērķiecīgi īstenot attiecībā uz nelabvēlīgajiem reģioniem. Tie būs pasākumi, kas ļaus izmantot vietējās iniciatīvas novatorismu Jautājums par klimatu pārmaiņu apkarošanu arī būs tāds ļoti vispārīgi skatīts jautājums otrā pīlāra ietvaros, un mēs grasamies nākt klāj ar priekšlikumiem, kas eh, lielākā daļa pasākumu otrā pīlāra ietvaros eh, veidos tā, ka tiek ņemt vērā arī šī nepieciešamība apkarot klimatu pārmaiņas. Turklāt var jums apliecināt, ka es arī domāju par novatorismu un vietējām iniciatīvām šo līderu programmu. Uh, un pieredzi, ko var dot vietējie reģioni, kā arī citu prakses veidu, kas varbūt ir specifiski tieši lauksaimniecības sektoram. Otrā pīlāra ietvaros mēs esam paredzējuši strādāt ar arī dažām komercializācijas formām, pielāgotām lauksaimniecības metodēm, jo kad runājam par labāku pievienotās vērtības sadali barības ķēdē, šis pat šajā pārtiks ķēdē, tad mums pilnīgi noteikti ir jāpiedāvā arī, jāpiedāvā arī val, alternatīvas pašreizējām sistēmām. Ja runājam par tirgus pārvaldību, kuras mērķis ir lauksaimnieku iz, ienākumu saglabāšana, uzturēšana, nu, mums jāatceras, ka šeit ir konkrēta specifika. No vienas puses, uh, nevaram iejaukties pa, tirgus pasākumos, lai neizjauktu līdzsvaru bet varam piedāvāt, tu, nodrošināt to, ka maksājumi tiek veikti ātrāk. Un tam papildus ierosināsim šo daudzgadu pieeju, elastības pieeju kas ļaus cīnīties ar šīm cenu svārstībām, ar ieņēmumu svārstībām, veidojot apdrošināšanas sistēmu papildus tai sistēmai, kas jau pastāv vairākās dalībvalstīs. Ir, protams, jautājumi, kas saistīti ar tirgiem, ar tirgus cenu svārstībām, kas eh, netiek tiešā veidā risināt ar šīs reformas palīdzību, jo, jāsaka, šie jautājumi iet ārpus specifiskās lauksaimniecības jomas. Eh, tas prasa tālāku pārtiks ķēdes analīzi, tur jau jāiesāks, jāiesaistās gan Tajānī kungam, gan Barņē, gan citiem komisāriem. Uh, Un tur arī ir iespējams laika gaitā, turpmākajos mēnešos strādāt pie tālākiem likumdošanas aktiem. Ir arī jautājumi, kas jārisina starptautiskā rīme, līmenī. Un uh, lūk, do, drīz vien G20 priek, priekšādā prezidenta valsts arī būs viena Eiropas Savienības dalība valstīm, un tad šo jautājumu varēsim arī pieminēt. Lūk, um, tāda ir šī rītdienas lauksaimniecības politika, kā mēs to redzam. Ar šo reformas palīdzību mums vajadzētu palīdzēt lauksaimniecībai kļūt par veselīgu tautsaimniecības sektoru, kas spēj reģēt uz tirgus attīstību un kas tepat laikā uzklausīt arī sabiedrības vēlmes un cerības. Ehm, mums būs arī atsevišķi pasākumi e, attiecībā uz lauku ciematiem. Nebūsim naivi. Mēs nevaram cerēt, ka šāda veida ciemati varēs izdzīvot tikai un vienīgi uz valsts atbalsta pamata, bet šis priekšlikums, ar ko nākam klajā, ļaus mums pamatot valsts atbalstu lielā mērā, un es ceru, ka jūs ar saviem ieguldījumiem. Nu, no, kā parlamentārieši varēsiet mums palīdzēt šajā darbā un tādā veidā arī aktīvi darboties savās politiskajās grupās, e, komitejās. tā, lai mēs beigās nonākam pie tāda reformas projekta, kas ir konsekventa un kas ir vērsta tieši uz tiem mērķiem, ko es minēju. Grazie. Kom... Liels paldies, komisārkungs. Līdz ar to mēs varam sākt debatas. Vispirms došu vārdu koordinatoriem. Trīs minūtes katram koordinatoram, un pēc tam atkal došu vārdu komisāram īsai atbildēji. Un tad sāksim uh, publiskas debatas, kurās varēs uh, piedalīties visi uh, komitejas deputāti. Divas minūtes katram. Lūdzu, ievērojiet uzstāšanās laiku, lai mēs varētu iedot pēc, uzdot pēc iespējas vairāk jautājumu. Tad sāksim. Alberts Des, lūdzu. E no Eiropas Tautas partijas. Viņš ir arī referents. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, dārgie kolēģi, gribētu komisāra kungs jums sirsnīgi pateikties par to, ka iesniedzāt šo paziņojumu. Un šī te vienas dienas nokavēšanās to mēs varam pieciest. Paziņojums par kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada ir svarīgs diskusiju pamats, jo arī parlamentā tagad turpmākajos mēnešos sāksies svarīgs darbs. Jūs uz 15 lapusēm aprakstāt šīs kopējās lauksaimniecības politikas tālāko attīstību pēc 2013. gada Un es domāju, ka ar šo paziņojumu mēs kā parlaments varam izmantot daudzas iespējas, lai tie priekšlikumi, kas šeit tik, tiek izteikti, eh, vēl detalizētāk eh, izklāstītu mūsu ziņojumā. Parlamentam ir svarīgs uzdevums. Daudz kas eh, jau jūsu paziņojumā ir formulēts, bet tā vispārīgi. Uh, Un sarežģīti ir, ja šie vispārīgie formulējumi ir jāīsteno kā konkrēti likumdošanas priekšlikumi, kā mēs Vācijā sakām, vēlns ir detaļās. Un um, par šīm detaļām mums vēl ļoti daudz būs jādiskutē tieši par konkrētu priekšlikumu īstenošanu. Komisāra kungs, es augstu vērtēju, ka jūs šo divu pīlāru sistēmu esat saglabājis savā priekšlikumā, un tagad uh, Mums jārūpēs par to, lai šis divu pilāru uh, veids, uh, šī sistēma praksē tiktu piemērota. Dokumentā ir rakstīts, ka administratīvais uh, sloks ir jāsamazina, un pirmo reizi izlasot šo paziņojumu, ka ja tas tiktu īstenots tā, kā tas te ir rakstīts, tad man liekas, ka mums būs nevis mazāk administratīvā sloga, bet pat vairāk. Uh, nekā līdz šim. Mans ir iespējas ir tāds, ka ja šie pasākumi pirmajā pīlārā uh, tiktu veidot tik detalizēti, kā te ir rakstīts, tad lauksaimniekiem tas nozīmētu lielāku uh, administratīvo ieguldījumu nekā līdz šim. Uh, un tas būtu sloks. Vispārīgi runājot, mēs jums piekrītam, ka tas ir Eiropas kopējās lauksaimniecības politikas uzdevums nodrošināt pārtiks drošību vairāk kā pusmiljardam cilvēku. Mums tas ir jānodrošina arī nākotnē, mums ir eh, jāņem vērā vīdes apsvērumi. Un eh, šeit eh, esmu drošs, ka arī no parlamenta puses uh, mēs uh, sarunās ar citām politiskajām grupām izteiksim priekšlikums par to, kā šo te uh, nodrošinājumu ar pārtiku varētu tiešām arī nodrošināt. Mēs šeit piebildīsim, uh, tātad pie, piedāvāsim papildinājums. Parlaments Strasbūrā pavisam nesen ar lielu vairākumu uh, apliecināja, ka, kad ir runa par starptautisko tirzniecību un importu no trešajām valstīm, tad ir lauksainicības produktu importā jāievēro mūsu standarti, vīdes un dzīvnieku aizsardzības standarti, kvalitātes standarti, un es domāju, ka tas būs svarīgs papildinājums, ko mēs kā parlaments vēl varēsim pievienot šim pa paziņojumam. Jo, ja mēs tagad lauksainiecības politikā, parlamentā un vēlāk eh, sarunās ar padomi eh, kaut ko nolēmtu un tad ar eh, divpusējiem nolīgumiem ar reģioniem pasaulē šis Eiropas modelis tiktu nostumts malā, tad jau tas, ko mēs rakstām, ir makulatūra. Tātad šos punktus mēs kā parlaments šeit vēl iekļausim. Uh, Es domāju, ka turpmākajās nedēļās mums būs daudz darāmā. Es ar nepacietību gaidu šo uzdevumu kā referents un esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs šeit Eiropas parlamentā eh, pozitīvi izskatīsim jūsu paziņojumu, lai mums pēc tam ir kopīgs eh, projekts, kas būtu gatavs eh, kā likumdošanas teksts. Paldies! Paldies! Desa kungs un tagad vārds Goet Santos kungam. Lūdzu. Obrigado, prezidents. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a apresentação da... Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu pateikties komisāram par viņu prezentāciju. Un gribētu pateikt arī, ka Mēs atbalstām viņa priekšlikumus uh, ar cerībām un mēran optimismu. Mēs piekrītam daudz kam no viņa vīzijas, un uh, mēs ar prieku konstatējam, ka daudz no priekšlikumiem, ko aprīlī izteica sociālistu grupa, ir guvuši atbalstu um, komisijas dokumentā. Mēs pilnībā piekrītam par izaicinājumiem un mērķiem, ko viņš runā par pārtiks drošību, par vidas un teritoriālo līdzsvaru, ilgtspējīgu resursu pārvaldību un mūsu vidas attīstību. Daudz no priekšlikumiem mums šķiet pozitīvi. Arī vēsturiskais kritērijs, uh, jauni kritēriji tiek pievienoti, ņemot vērā vidu, vidi kā galveno kritēriju un uh, lielāku taisnīgumu un līdztaisīgumu nodrošināšanu starp dalību valstīm. Un tad jāpalīdz ir ar inovācijām, jāstabilizē ienākumi. Tātad šeit ir vesela virkne priekšlikumu, uh, Uh, kas ir minēti, bet ir arī citi elementi, uh, kas mums nešķiet tik pozitīvi, un tos mums būs grūti atbalstīt. Piemēram, mēs domājam, ka žēl, ka nodarbinātība nav kritērijs, kas uh, eksplicīti būtu iekļauts, uh, uh, ņemot vērā, ka, ka to būtu jāņem vērā, sniedzot atbalstu ir jāveicina līdztiesīgums, un šeit ir jābūt arī praktiskām metodēm, kā to izdarīt. Mēs nedomājam, ka ir pienācīga uzmanība sniegta tam, ka 2015. gadā beigsies piena kvotas. Tirgus attīstība rāda, ka šim, uzņē, šim faktoram ir jāpievērš vairāk uzmanības. Mēs nedrīkstam to pieņemt par pašsaprotamu. Ir arī citi jautājumi, kas uh, mums rada bažas un ko, par kuriem mēs gribētu saņemt skaidrojumus. Aktīva lauksaimnieka koncepcija. Komisāra kungs, uh, tas ir uh, 28. pāntā KLP veselības pārbaudas dokumentā, un tas tagad izskatās būs eh, dalību valstīm obligāts noteikums. Vai tas tā ir, komisāra kungs? Kas ir uh, ar vienkāršoto atbalstu mazajiem lauksaimniekiem. Kādu definīciju šeit komisija iekļaus, kas tad būs mazais lauksaimnieks un kā tad ar uh, ienākumu stabilizācijas mehānismu saturu? Un uh, tas, kas man visvairāk uh, radīja šaubas un ko es nesaprotu jūsu dokumentā, ir tas, ka ir nepieciešams izveidot sistēmu, kura ierobežos dalību valstu ieguvumus un zaudējumus, garantējot, ka dalību valstu uh, zemnieki, uh, jeb lauksēmnieki saņems uh, kaut kādu minimumu vismaz no KLP palīdzības. Nu, vai tā ir tāda sistēma, ka tie, kas tagad saņem vairāk, saņems mazāk un otrādi? ja jūs sakāt, ka uh, lauksaimnieks saņems vismaz uh, minimumu no vidēji uh, lauksaimniecībā Eiropā pieejama atbalsta, vai tas ir kaut kāds tiešām minimums, kā, kā jūs to domājat? Tas ir izšķirīgs, svarīgs uh, temats, tas ir uh, viens no reformas galvenajiem punktiem, un tā kā jūs te, to esat uzrakstījis, tas ir diezgan uh, mulsinoši. Varbūt komisāra kungs varētu izskaidrot šo punktu savos gala komentāros. Paldies. Lielas paldies. Vārds Alde grupas pārstāvim. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos atkārtot komentārus, ko jau izteica pārējie koordinātori, un es vēlētos sveikt jūs mūsu komitejā, un es vēlētos arī pateikties par jūsu prezentāciju, kur jūs norādījāt jūsu vīziju par lauksaimniecības nākotni tuvāko gadu laikā. Šis dokuments ir visnotaļ vispārīgs, un es domāju, ka lielākā daļa cilvēku, kas to lasīs, noteikti gūs kādas atklāsmes par to, ko jūs teicāt. Šai komitejai noteikti vislielākais izaicinājums ir tas, ka mums šis darbs ir uh, jāturpina. Mums ir jānodrošina, lai šie pasākumi, kuri būs uh, vajadzīgi, būtu pēc iespējas skaidrāki. Mums ir jānodrošina dzīvotspējīga nākotne Eiropas lauksaimniekiem un ir jānodrošina arī bagāta uh, lauksaimniecības sistēma, kas nodrošinātu pārtikas drošību mūsu pilsoņiem, lai vienmēr uz šķīvja būtu ēdamais. Es e, noteikti atbalstu arī godīguma kritērijas, kur jūs pieminējāt attiecībās dalībvalstīm. Jūs runājāt arī par pārtikas e, drošības izaicinājumiem, ar kuriem mēs noteikti saskarsimies. Uh, Es eh, arī eh, saprotu, ka ir eh, jādod atbalsts aktīviem lauksaimniekiem un ilgtspējīgumam noteikti ir jābūt šīs reformas pamatos. Nedrīkst būt nekādam konfliktam starp ilgspējīgumu un konkurētspēju. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs punkts, ko jūs pieminējāt savā ievadrunā. Ir pilnīgi skaidrs, ka vēsturisko maksājumu sistēmas izbēgšana ir jāapsveic. Tas ir pareizais virziens. Jūsu ieteikums. Uh, ieviest eh, pirmo pīlāru arī ir noteikti jāapsveic, bet, protams, šeit ir daudz jautājumu, uz kuriem mums ir vēl jādod atbildes. Es eh, gribētu, lai jūs paskaidrotu šādus jautājumus. Kaut gan es atbalstu to, ka ir jāiekļauj LFA kā prioritāte pirmā pīlāra maksājumos, es eh, gribētu, lai jūs sniegtu skaidrojumu, kā tas darbosies. Un uh, kā dalībvalstis varēs sev nodrošināt atsevišķas LFA schēmas lauku attīstības programmās, jo Skotijā mēs bieži saņemam šādus jautājumus. Jūs runājāt par godīgākas sistēmas izveidi, par vēsturisko maksājumu aprēķināšanas un sniegšanas izbeigšanu. Kāds ir jūsu paredzētais laika grafiks, kad to varētu sasniegt? Šis jautājums ir ļoti sarežģīts un tas noteikti radīs daudz grūtību vairākām dalībvalstīm. valstīm. Jūs runājāt arī par tiešajiem maksājumiem. Šo principu es apsveicu, bet tajā pašā laikā man ir radušās bažas. Manuprāt, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Esmu gatavojis ziņojumu par šo jautājumu komitejā, un mēs ļoti labi apzināmies, ka ja eh, Eiropas Savienības lauksaimniecība eh, kļūs nekonkurētspējīga, tad uh, Mums ir jādomā par ilgspējīgumu un par efektivitāti. Pretējā gadījumā Eiropas lauksaimniecība tiešām kļūs par, mm, par ar ļoti samazinātu konkurētspēju. Tāpat arī, eh, kā jūs strādāsiet pie likumdošanas priekšlikumu izstrādes tā, lai tie atbilstu budžeta lēmumiem, kuri tiks pieņemti 2-3 mēnešu laikā. Ir pilnīgi skaidrs, ka uh, abas šīs lietas vienotru ietekmē, un ir ļoti grūti turpināt eh, strādāt pie skaidriem likumdošanas priekšlikumiem, ja mēs nezinām, kāds tieši būs budžets. Paldies! Liels paldies, eh, Džordžām! Tagad vārds Džeimsam Likolsonam. Liels paldies priekšādētājs arī vēlētos pievienot savu balsi tiem, kuri apsveic jūsu sagatavoto dokumentu. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis dokuments kļūst slavens ar to, ar ko tas, ko tas nav pateicis. Protams, ka mums ir jāzina, ko jūs domājat, kāda ir jūsu ilgtermiņa plāni par lauksaimniecību. Pašlaik mēs esam šī procesa agrīnā fāzē, un iespējams šis process ievilksies vēl divus nākamos gadus. Protams, šis ir ļoti labs dokuments, jo tajā ir pastāstīts tas, ko mēs jau zinām. Un uh, mums ir jādomā par to, kā mums šo dokumentu attīstīt tā, lai mēs varētu saprast, kā īstenot šo posmu, lai mēs saprastu, kas lauksaimniekam īsti ir jādara uz vietas. Varbūt jūs varētu nedaudz vairāk pastāstīt par jūsu uh, mm, viedokli, ko jūs domājat ar šo frāzi aktīvs lauksaimnieks. Jau ilgāku laiku mēs par to runājam, bet kas tad īsti ir šis aktīvais lauksaimnieks? Vai tas ir strādnieks uh, tīrumā? Vai mēs uzskatām, ka celtnieki, advokāti, cilvēki, kas ierodās un nopērk mazo zemnieku saimniecību, arī visi ir aktīvi lauksaimnieki? Manuprāt, šis jautājums ir ļoti sarežģīts, mums to noteikti vajadzētu atrisināt. Uh, Well. And, uh, to... Jūs runājāt arī par augšējā limita noteikšanu. Es gribētu zināt, kāds tad ir šis, kādi ir šie griesti, kas jums ir prātā. Mm. Manuprāt, pret to vajadzētu iebilst, jebkurā gadījumā domājot par finansēm. Pašlaik šķiet nav īpašas skaidrības, ko jūs gribējāt pateikt, ja runa par uh, likumdošanas saskaņošana. Manuprāt, te pašlaik ir runa tikai par lielākas birokrātijas radīšanu. Priekš komisāra kungs, katru reizi, kad es lasu komisijas dokumentus, es uh, lasu, ka mums ir jāvienkāršo procedūra, bet katru reizi, kad mēs cenšamies vienkāršot šo procedūru, mēs radām vairāk birokrātijas, vairāk dokumentu, mēs radām vairāk uh, bažu un niknuma lauksaimniekos uz vietas. Varbūt jūs e, varētu arī mazliet sīkāk paskaidrot šādu punktu. Ir ļoti daudz mazo lauksaimnieku, kas eh, saņem ļoti nelielu atbalstu ar vienotā maksājuma palīdzību. Varbūt jūs varētu mazliet eh, pa, pa, paskaidrot, kā jūs centīsieties atrast šos mazos lauksaimniekus, kā jūs centīsieties viņiem palīdzēt. Par skrīningu, ko pieminēja Džordžs, manuprāt, par to tiks iesniegts ļoti daudz grozījumu, un pie tā mēs atgriezīsimies nākamā mēneša laikā. Noslēgumā priekšādātājs gribētu teikt, ka es patiešām ticu tam, ka kopējā lauksaimniecības politikai ir jābūt lauksaimniecības politikai. Tā ir jābūt politikai, kas ir paredzēta lauksaimniecībai, kas nodrošina uh, pārtiku visiem eiropiešiem. Te nav runa par sociālo politiku vai par vides politiku. Uh, Es uzskatu, ka kaut gan tā nav vides politika, es tāpat domāju, ka lauksaimniekiem Eiropā ir jādod ļoti svarīgs ieguldījums uh, klimata pārmaiņu apkarošanā. Viņiem uh, ir iespējas to darīt, un ja mēs viņiem palīdzēsim un dosim iespējas, tad viņi arī to darīs. Taču mēs sasiesim viņiem rokas aiz muguras, tad, diemžēl, viņi neko nevarēs izdarīt šīs lietas labā. Lielas paldies, Čēms! Koizlīna kungs lūdzu no zaļajiem. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Komisāra kungs, paldies jums vispirms par to, ka jūs parlamentam kā pirmajam prezentējat šos uh, savus priekšlikums un nevis citiem. Tas jau ir tāds uh, lielisks žests, kuru mēs arī spējam novērtēt. Jūs uzdevāt pareizos jautājumus un, un devāt norādes uz to, kā nākotnes KLP varētu izskatīties. Mēs jūs atbalstām jūsu reformu projektos. Uh, jo es domāju, ka jūs pieminējāt daudzus punktus, kurus varam pilnībā atbalstīt. Mērķis eh, padarīt zaļāku un taisnīgāku KLP, bet arī taisnīgāku globālā līmenī. Es domāju, ka aiz šiem mērķiem mums visiem ir jāstāv, ja mēs vēlamies īstenot lauksaimniecības reformas, ko sabiedrība pieņem. Un jūs īpaši uzsver likāt uz to, lai lauksaimniecības politika būtu ne tikai zemniekiem, bet uh, arī uh, Eh, ja sabiedrība izdod eh, naudu šai politikai, tad eh, tas būtu vajadzīgs arī visai sabiedrībai, lai sabiedrība saņemtu arī kaut ko pretī par šiem maksājumiem. Un šī pretīdošana ir jānodrošina lauksaimniekiem. Uh, Ja lauksaimnieks eh, saņem eh, maksājumus, tad sabiedrībai kaut kas par to arī jāsaņem. Jūs to nosaucāt eh, - bioloģiskās daudzvērtības aizsardzība, ūdens pārvaldība, tās ir sabiedrības prasības, kas lauksaimniecībai ir jāpilda. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgs pamatojums maksājumiem. Un tāpēc mēs to pilnībā atbalstām. Bet runājot par taisnīgumu, jūs minējāt ar svarīgus aspektus, kurus mēs pilnībā atbalstām šis te slavenais uh, griestu jautājums, jeb capping. Uh, tas ir jautājums, kur es jums vēlu drosmi, lai jūs izturētu, noturētu savu pozīciju, jo nav runa tikai par uh, taisnīgumu starp dalību valstīm, bet uh, lielākais jautājums uh, ir lauksainiecības ietvaros uh, pašā lauksainiecībā. Un, uh, Um, mazie un vidējie uzņēmumi, uz to jūs liekat uzsvaru, un uh, tā jau sen vajadzēja darīt. Mums ir uh, līdzsvar trūkums uh, maksājumos, kas ir jākoriģē. Un um, mēs arī gaidām ar interesi, kā jūs nodefinēsiet bāzes prēmiju, pamatprēmiju. Tātad. Uh, Tas ir jāskata uh, konkrētāk, un jūs uh, savā dokumentā arī uh, sakāt, ka darba vietas ir svarīgs pamatojums, svarīgs aspekts nākotnes KLP, un šeit ir jāraugās, lai tas tiktu sasaistīts ar maksājumiem. Bet mēs redzam arī šo globālo aspektu, un tur, manuprāt, mums ir vēl vairāk jāformulē, jāsaka par to, jo, ja lauksainiecība globāli vēlas darboties, tad jādomā par to, lai mēs nesajauktu visu starptautisko tirzniecību. Piemēram, 80-85% no mūsu olbaltumvielām mēs importējam, un tas ir netieši atbildīgs par to, ka tiek izcirsti uh, tropiskie meži Brazīlijā. Par to mums arī ir jārunā nākotnē. Vēl viens svarīgs punkts - līdzsvars starp lauksaimniecību un tirzniecību. To jūs pieminējāt, mēs jūs tur arī uh, pilnīgi skaidri atbalstām, ka mums ir jāpanāk atkal pareizais līdzsvars šeit. Lauksaimniekiem ir jāsaņem lielāka daļa, tas ir skaidrs. Un vēl sadalījums starp pirmo un otro pīlāru, tas ir interesants jautājums, kā tad tas veidosies. Jūs minējāt vienu piemēru, bet jāskatās, kāda pieeja kā sadalīt šos pasākums starp abām, abiem pīlāriem, lai būtu lauka attīstībai zināms manevrēšanas iespējas, tas vēl ir neskaidrs jautājums. Bumba tagad ir parlamenta pusē, to mēs zinām, parlamentam ir um, šī bumba jāņem rokās, un uh, mums ir uh, E, jāapklusina tie, kas pauž bāžas un jārīkojas drosmīgi, un tad es domāju, ka mēs panāksim arī sabiedrībai pieņemam reformu. Paldies! Lorenzo Fontana, Grazie, Presidente. Lorenzo Fontānas kungām, liberāļu un demokrātu grupas vārdā vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos arī paust savu pateicību par šo dokumentu. Um, šajā dokumentā ir iekļaut vairāki punkti, par kuriem mēs varam vienoties. Protams, tas ir tikai pirmais uzmetums, mēs eh, tālāk runāsim arī par detaļām, sīkāk izskatīsim vairākus svarīgus punktus, taču mums ir jādomā par kādu svarīgu domu, proti, ka Eiropa balstās uz lauksaimniecību. Eh, pēdējo gadu laikā ir bijušas dažādas reformas, tāpēc, ka KLP ir šķitusi mazāk ticama, taču bez kopējās lauksaimniecības politikas uh, Eiropas projekta turmāk pastāvēšana noteikti tiktu apdraudēta. Dažiem cilvēkiem šķiet trūkst gribas nodrošināt budžetu, kas ir vajadzīgs lauksaimniecībai. Es uzskatu, ka pie šī jautājuma būtu vēl jāpiestrādā. Ja nav iespējas nodrošināt budžetu, tad ir pilnīgi skaidrs, ka visa pārējā politika, kā jau to uh, tikko minēja Džeims Nikolsons, nevarēs tikt nodrošināta. Proti, mēs nevarēsim nodrošināt tādu politiku, kas tiešām runā par lauksaimniekiem. Jā, protams, ir ļoti labi strādāt pie ilgspējīgam jautājumiem, taču mums ir vajadzīgs arī budžets, kas mums ļautu virzīt uz priekšu šādu veidu politiku. Man šķiet, ka lauksaimniekiem ir uh, sakāmais, ir ir ko teikt par eh, vīdi, par vīdes aizsardzību. Lai kopējā lauksaimniecības politika būtu ticama, mums vajadzētu sadarboties arī ar mazajiem uzņēmumiem lauksaimniecības jomā. Taču mēs nevēlamies, lai nākotnē tiktu nodrošināti tikai maksājumi. Mums ir jānodrošina šo uzņēmumu ilgspējīgums un nodarbinātības līmenis. Neaizmirsīsim, ka lauksainicības jomā strādā ļoti liels skaits cilvēku. Un eh, šie cilvēki sastāda ļoti lielu daļu no nodarbinātajiem, no visiem nodarbinātajiem Eiropā. Es eh, nedzirdēju neko jūs runā, ka, kur būtu runa par eh, tikko minēto. Šķiet, ka dažas valstis importē lauksainiecības produktus, kas netiek ražoti saskaņā ar tādiem pašiem kvalitātes kritērijiem kā mūsu produkti. Tādējādi tiek ietekmētas cenas un tiek grauta mūsu lauksaimniecības sistēma. Mēs noteikti nestrādājam mūsu lauksaimnieku labā. Mums ir jārīkojas nekavējoties. Šis jautājums ir jārisina, ja mēs gribam mm, nodrošināt labu nākotni lauksaimniecībai nākotnē. Lauksaimniecībā. Lauksaimniecībā var izmantot vietējos produktus, un uh, tieši tas ir arī viens no, viena no svarīgākajām lietām Eiropā. Mums ir jānodrošina ticamība. Diemžēl pēdējo gadu laikā KLP ir zaudējusi šo ticamību, bet es ceru, ka pateicoties parlamentam, nākotnē mums klāsies labāk. Liels paldies Fontānas kungam. Euh, merci, euh, monsieur... Jārika kungs, lūdzu. Merci, monsieur le commissaire, euh, pour le... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs. Es vēlētos jums pateikties par konsultācijām, ko jūs nodrošinājāt pirms jūsu izplatītā paziņojuma. Ir vairāki elementi, kas attiecas tieši uz reorientēšanos. Mums ir jādomā par KLP virziena maiņu. Šis jēdziens par aktīvo lauksaimniecību ir ļoti svarīgs. Mums ir jādomā par uh, palīdzības sadalījumu. Šī ideja par griestiem arī, manuprāt, iet pareizajā virzienā. Ir paredzēti arī dažādi stimuli attiecībā uz vidi kas arī ir noteikti ļoti nozīmīgi. Jūs runājāt arī par elastīgumu. Visi šie aspekti ir ļoti interesanti. Taču pašlaik ir arī vairākas problēmas. Neesmu īsti pārliecināts, vai jūs tās apzināties. Daži kolēģi jau pieminēja vairākas no šīm problēmām. Mums ir jānodrošina, lai budžets eh, tiktu uzturēts vismaz pašreizējā līmenī. Pastāv bažas, ka tā nebūs. No otras puses, jūs nerunājāt par aizsardzības mehānismiem. Ja netiks eh, nodrošināti šādi aizsardzības mehānismi, nebūs nekādu aizsardzības pasākumu. Jā, es, protams, saprotu, ko jūs sakāt par konkurētspēju un ilgspējīgumu un abu šo aspektu apvienošanu, taču es uzskatu, ka uh, Uh, konkurētspēja noteikti gūs pārsvaru pār ilgspējīgumu, ja mums uh, netiks nodrošinātas aizsardzības sistēmas uh, globālā līmenī. Es domāju, ka mēs visi skaidri apzināmies, kas notiks šādā gadījumā. Galu galā darba noteikumi un produkcijas noteikumi nav vienādi pasaulē. Tādējādi tiks grauta Eiropas lauksaimniecība. Es šeit nerunāju tikai par mūsu lauksaimnieku konkurētspēju. Lauksaimniecība Eiropā ir eh, dažāda, tā ir daudzveidīga un noteikti, ka tas ir, mm, tā ir laba īpašība. Es gribētu pieminēt eh, divas lietas. Pirmais ir eh, Dohas kārtas secinājumi. Kā, kādi tie būs, vai jūs tos zināt? Pagājušajā nedēļā es teicu, ka ja mēs panāksim vienošanos par, ar Merkusuru par lielopgaļas importu, tad tā būs katastrofa veseliem reģioniem Eiropā un it īpaši eh, centrālajam masīvam Francijā. Jūs noteikti to ļoti labi apzināties. Mums ir jānodrošina aizsardzības sistēma. Mēs runājam par uh, vīdi. Jā, taisnība, mums ir jārunā par vīdi. Taču tad, kad ir runa par uh, olbaltumvielu, piemēram, sojas ražošanu, mēs uh, importējam olbaltumvielas. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs eksportējam piesārņojumu uz šīm trešajām valstīm, tā lai iegūtu soju par labāku cenu. Es ļoti labi saprotu, ko jūs sakāt, kad jūs runājat par šo drošības tīklu ar minimāliem intervences pasākumiem. Taču es domāju, ka mēs neejam pietiekami tālu, ja runa par minimālajām cenām. Minimālās cenas ar griestiem, ja šie divi aspekti tiktu apvienoti, tad uh, Mums būtu jādomā arī par liberalizāciju, tīpaši tad, kad būs beidzies piena kvotu periods. Komisāra kungs, jūs uzklausījāt uh, to, ko teica visi koordinātori. Tagad došu jums vārdu jūsu pirmajai reakcijai, un pēc tam turpināsim debatas. Dodu vārdu komisāram Čiolusam. Centīšos izteikties pēc iespējas ātrāk, lai pēc iespējas vairāk laika dot pārējiem. Uh, jautājumiem, bet nu tomēr jau precizēšu dažādas lietas. Pirmām kārtām par to, ka jūs teicāt, ka pieeja ir pārāk vispārīga. Es gaidīju šo jautājumu, bet nu atcerēsimies, ka šis ir dokuments, uh, Eh, kas ir vispārīgs pēc sava rakstura. Ja es būtu atnākušies, atnākuši, atnācis pie jums ar pārāk daudz detaļām, tad jūs visām tām arī mestos virsūs. Es esmu ierosinājis vispārēju pieeju, tāpēc, ka tas ir šāds orientācijas dokuments, kas tāpat laikā rada tālāku pamatu. Un es domāju, ka eh, svarīgs viņš ir arī ar to, kas tur nav teikts. Un eh, tas, kas tur ir teikts, tas ir tas, ko komisija arī saka, ko, ko tā domā. Uh, un e, par ko tā runā. Un tieši tā to arī vajadzētu saprast. Mēs esam ierosinājuši trīs scenārijas, kas arī tiek apspriest. Mēs esam ierosinājuši dažādus instrumentus pirmajā, otrajā pīlārā tiešam, at, tiešajam atbalstam, investīciju programmai un daudzgadīgai pieejai. Un tā kā šis ir orientācijas dokuments, uh, tad detaļas, jāsaka, tieši tā kā tas vienmēr arī ir, nāks līdz ar likumdošanas pakotne, kas tiks ierosināt nākamšgad. Un no šī brīža līdz tam brīdim mums būs ļoti daudz laika diskusijām Un, eh, protams, idejas mums dažādas jau ir, varbūt pat arī precīzākas, bet pirms es tās varu likt jums priekšā, arī mums pašiem pie tām vēl ir jāpiestrādā, tā lai es varētu jums izskaidrot, kāpēc esam izdarījuši tādu vai citādu izvēlu, kāda ir argumentā, viss pamatā, un gal galā komisija ir jāveic arī ietekmes novērtējums attiecībās priekšlikumiem, ar ko tā vēlas nākt klajā. Un eh, tieši tā mēs varēsim nākt klajā ar alternatīvām dažādu veidu instrumentiem, bet mēs nevaram tos izteikt jums, izklāstīt jums, kamēr nezinām, kāda ir šī analīze un kā šo izvēli pamatot. Tālāk par vienkāršošanu attiecībā uz tiesību aktiem. Arī to es esmu teicis vairāk kārt. Šie nav pasākumi, kas sarežģīs situāciju. Nē, te ir zinām nosacījumi, jā, tie ir tādi veicināšanas nosacījumi Bet tāpat laikā jau ir milzīgi daudz tiesību normas, kas pastāv pašreizējos tiesību aktos, un tie gan būtu jāvienkāršo. To es piekrītēs ar Patočņiku kungu, ar Dlīkungu strādāšu kopā, un eh, tad kopā ar reformas palīdzību visu šo nosacījumu schēmu mēs varam mēģināt vienkāršot. Bet te runājam par tiesību aktiem, kas jau pastāv, un šobrīd mēs ierosinam vēl papildus motivāciju lauksaimniekiem eh, stimulu pakotni, kas vērsta uz ilgspējību. Un nu, es domāju, ka KLP kopā, protams, jautājums ir paredzēt tieši lauksaimniekiem un tieši priekš lauksaimniecēkiem ar līdzekļiem, kas nāk no malas. Es negribu nonākt situācijā, kur, nu, piemēram, pēc pieciem vai desmit gadiem netiek pat vairs vispār uh, spriests par šo reformu, jo tiek uzskatīts, ka, lūk, ka KLP ir vienkārši valsts politika un par to vispār nav vērts diskutēt. Uh, To, ko mēs ierosinām ar šo reformu, nav pasākumi, kas ir nezinu, no kurienes izvilkt, nokrituši no zila gaisa. Nē, tie visi ir saistīti ar pašreizējo praksi, ar pašreizējiem veidiem, kā mudināt, eh, kā veicināt ilgspējīgu praksi lauksaimniecībā. Tālāk mazo lauksaimnieku definīciju aktīvo lauksaimnieku definīciju un šo griestu līmeni. Nu, tās ir tās detaļas, kas nāks kopā ar likumdošanas priekšlikumiem, bet kas ir svarīgi. Svarīgs ir šis princips, ka pie kā pieturos. Un, un te es uzskatu, ka jā, lūk, um, aktīvs lauksaimnieks ir aktīvs lauksaimnieks. Tas ir lauksaimnieks, kas strādā ar zemi, kas kaut ko arī saražo, jo šobrīd ir tādi gadījumi, kad atbalsts iet lauksaimniekiem, kas, uh, kam zeme gan pieder, bet kas nenodarbojas ar ražošanu vispār. Nu, un, protams, mēs vēl strādāsim pie tā, kā konkrēt šo aktīvo lauksaimniecību definēt, bet, nu, princips ir jau izvēlēts. Un es nezinu arī, nezinu, varbūt mazais lauksaimnieks Polijā nozīmē kaut ko pilnīgi citu nekā mazais lauksaimnieks Lielbritānijā vai Itālijā. Par to mēs visu vēl apspriedīsimies un pie šīm diskusijām mēs ķersimies un tad arī nāksim klajā ar priekšlikumiem. Bet man šobrīd galvenais, manuprāt, ir tieši koncepcija. Tas pats attiec arī uz griestu līmešiem. Kādā līmenī tad lūk šis atbalsts tiks izbeigts. Nu jā, ir tad jāskatās, eh, kā to noteikt, kā to likt priekšā, un tam, protams, ir jābūt saprātīgam visā šī atbalsta kontekstā un ieņēmumu daudzuma kontekstā. Lajonkungs. Jūs prasījāt, kāds tad būs šis kalendārs, kāds būs laika grafiks, eh, nu, pat īpaši šajā vēsturisko atsaušu nomaiņas jomā. Uh, Nu, te arī ir jāveic izvērtējums, nu, divi, trīs gadi, nu, pilnīgi noteikti būs kāds pārējais periods. Par to ir vēl jāveic novērtējums, un tikko tas būs izdarīts, mēs nāksim klējā ar ierosinājumu konkrētu. Tā Kapula Šantus savukārt vaicāja par to, kā tad notiek šis atdals starp, viņa, eh, starp līdzekļiem starp valstīm. Es saprotu šo domu, ko jūs vēlties izteikt. Bet es arī gribētu teikt, ka, lai šī re reforma būtu reāla un pieņemama, īstenojama, ir jā, jārīkojas tā, lai šī līdzsvaru pārveidošana būtu pieņemama visiem, arī tām pusēm, kas, teiksim, cieši no līdzekļu samazināšanās. Un šai ziņā mēs esam ierosinājuši, vēlamies ierosināt sistēmu, kas nepieļauj tādas straujas pēkšņas pārmaiņas, eh, nenovest pie šādām pārmaiņām konkrēti lauksaimnieku gadījumā. Uh, Tātad tas tā būs līdzsvara maiņa, šī svaru samēra maiņa, bet tā būs tāda pakāpeniska revolūcija, jo, ja tā notikt strauji, tad pilnīgi noteikti tā tiks noraidīta. Mums tāpat laikā ir vajadzīga šī lēnā pamatīga evolūcija uz pārmaiņām. Par pienu runājot. Jā, būs priekšlikumi, konkrēti priekšlikumi, kas ir saistīti ar reformām, kā jau teicu, un uh, Es varu arī jums teikt, ka Pirms mēs nāksim klajā ar visiem šiem priekšlikumiem, būs eh, ziņojums, būs analīze un, un tas viss būs pamatots arī attiecībā uz piena saimniecības sektoru. LFA. Tātad, eh, jā, šīs nelabvēlīgās zonas, un tur būs šis budžets, kuram līdzinās līdzfinansējums no nacionālā līmeņa otrā pīlā ar ietvanos, un tā rezultātā dalību valstīm būs zinām elastība vēr, vērsties uz konkrētām kategorijām, uz konkrētiem e, sektoru fragmentiem. Un jau šobrīd tiek ierosināts, ka tomēr jau pirmā pīlā ar ietvaros, kad runājam par bāzes maksājumiem, arī šeit dalību valstīm būs iespēja piešķirt šos pamatmaksājumus e, šādām konkrētām nelabvēlīgām draudzīgām zonām. Nu, tāda ir šī ideja. Bet tad vēl papildus, kā jau teicu, ir vēl otrais pilārs, un tur nāk visa šī elastības sistēma. Un, kā jau minēja, tad te iesaistīts arī Nacionālais dalībvalsts līdzfinansējums. Atkārtoju, ka es nedomāju, ka tas viss kopumā ietekmēs eh, konkurētspēju, nu, šie pasākumi, ko ierosinām. Man arī vajadzēja, kas notiek ar budžetu. Ierosinājums attiecībā uz gaidāmu budžetu projektu no komisijas eh, nāks nākamo pavasaru. Nu, tas arī ir tas eh, komisijas laika grafiks, ko šobrīd iezma, ie, ievērojam. Un uh, jūlijā savukārt nāks likumdošanas priekšlikuma attiecībā un KLP. Tātad te būs tāda saskaņotība, komisija nāks klējā ar priekšlikumiem, un tad mēs ceram, ka gan padomu, gan parlaments arī uzņemsies savu atbildību un darīs visu iespējamo, lai atbalstītu šo budžeta projektu, kas attiecīgi atbilstīs ambīcijām, kas uh, iekļautas konkrētajās podkās, to starp KLP, jo nevaram jau nekā citādāk rīkoties, ja mēs sakam, lūk, KLP jāizpild, bet budžets netiek piešķirts, tad kā tad, lai komisija finansē šīs politikas, šo politiku un to starp arī citus politikas? politikas. Par, kom, par tirzniecību runājot, eh, starptautisko tirzniecību, Par to mēs varam runāt atsevišķi. Es domāju, tas ne, nav iekļauts šajā konkrētajā reformā. Eh, šai jomā savukārt jau ir vairākas domas, par ko Eiropas Savienībā notiek apspriedas attiecībā uz starptautiskajām sarunām, kas joprojām turpinās. Tās jāsaka, nav manas ambīcijas šobrīd pieskaņot KLP tādām vai citādām starptautiskajām sarunām. Galu galā KLP ir paredzēta tieši Eiropai un Eiropiešiem. Lūk, tālāk. Drošības jautājums, piegādes drošības jautājums. Jūs zināt, ka jā, šis jautājums par minimālo cenu jau ir šāda veida sistēma. Un reizēm tas eh, neļauj cenām pieaugt, bet, domāju, ir vajadzīgi arī citi instrumenti, kas būtu pielāgoti, piemēroti šim, šādam tirgumam. Nu, es nezinu, vai šāda tipa mehānismi var darboties tādā tirgu, kas kļūst arvien atvērtāks un atvērtāks pasaulē. Jo mums nebūs šie visi aizsardzības pasākumu klauzulas. Mums ir cita aizsardzības mehānismi. Nu, piemēram, attiecībā uz dārziņiem un tam līdzīgi ir veidi, kā aizsargāt šo cenas tarifi, piemēram, attiecībā uz gaļu un tam līdzīgi. Tā tad nav tā, ka mums galīgi nebūtu nekāda aizsardzības mehānismu. Un tāpēc šai iekšējā tirgu mums jāroda atkal jauni mehānismi, kas būtu pielāgoti pašreizējai realitātei. Jo, manuprāt, eh, pašreizējos mehānismus nevaram pilnībā saglabāt konkrētajā, polit, konkrējās globālās politikas ietvaros. Nu, šķiet, esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Paldies, komisāra kungs, saka priekšādātājs. Tālāk, tālāk jautājumi, to ir daudz. Protams, jāskatās ar vienu acu arī pulkstenī, tāpēc tālākiem runātājiem katram būs pusotra minūte. Vispirms Elizabete Jēgla. Komisāri, Elizabete, a te la parola. Fildank. Paldies, priekšsēdētāji. Sirsnieks, paldies jums, komisāra kungs. Jūs iesniedzāt dokumentu, kurā, kurš, manuprāt, ir labs pamats darbam lauksainicības komitejā, ko mēs veiksim. Un dažas lietas, ko mēs jau Lajona ziņojumā pieņēmām, tur arī ir iekļautas, un par to jums jau iepriekš paldies. Jā, mūsu kopējais mērķis ir turpināt attīstīt uh, kopējo lauksaimniecības politiku Eiropas lauksaimniekiem. Uh, mērķis ir arī definēt, kāpēc ir vajadzīgi šie līdzekļi, kāpēc ir vajadzīga šī politika, un uh, jūs lielā mērā pievērsāties vīdes apsvērumiem, uh, un uh, teritoriāliem līdzsvaram. Un gribētu vēlreiz uzsvērt, ka mūsu lielākais uzdevums ir nodrošināt uh, kvalitatīvus pārtiks produktus patērētiem Eiropas Savienībā. Jūs uh, minējāt daudzas lietas, tādu plašu spektru. Uh, un tā vispārīgi, bet vienu lietu jūs aprakstījāt tā konkrētāk, un jūs jautājat, kā ar to rīkoties. Tas ir sestajā lapusē, vismaz manā dokumentā, un es citēšu. Izpildes procedūras KLP ietvaros ir jāvienkāršo, jāveicina kontrols prasības un maksājuma saņēmējiem ir jāsamazina administratīvā slodze. Tātad eh, tas par runu, kāpēc, par to, kāpēc mums ir vajadzīga šī reforma. Man liekas, ka šīs trīs lietas ir uh, savstarpēji pretrunīgas. Kā tad, lai vienkāršo KLP, uh, eh, tai pašā laikā pastiprinot kontrolas un uh, samazinot uh, atbalstu saņēmējiem administratīvo slodzi. Tātad neradot papildus administratīvo slogu. Uh, Tātad šeit ir pretruns, manuprāt, varbūt jūs varētu tās izskaidrot. Vēlreiz gribētu pievērsties uh, lauksanacības politikai un divpusējiem līgumiem. Tas ir savstarpēji saistīts, jo šobrīd Koreja, Maroka, Merkosur un Kanāda ar šīm valstīm tiek uh, vestas sarunas par divpusējiem nolūgumiem, un ja mēs uh, nebūsim uzmanīgi, Un uh, runājot par uh, tirgus pieejas noteikumiem, uh, būsim neuzmanīgi, tad mūsu tirgus pozīcijas vaināsies. Paldies, Elizabete. Koslūdzu. Paldies, komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka šis dokuments, kas mums ir iesniegts, da, atļauj mums dažādi to interpretēt, un mēs turpmākajos mēnešos pie tā noteikti strādāsim lauksaimniecības komitejā. Es pilnīgi piekrītu, ka ir jāpanāk lielāks taisnīgums Eiropas Savienības ietveros un arī attiecībā pret atsevišķām dalību valstīm. No Austrijas viedokļa īpaši otrais pīlārs ir ļoti nozīmīgs. Divas trešdaļas no atbalsta mēs saņem tieši no šī pīlāra. Un Ar šiem pasākumiem tiek finansētas eh, tās teritorijas, kurās ir eh, dabīgi eh, nelabvēlīgi apstākļi, jo īpaši kalnu reģionu tas ir īpaši svarīgs atbalsts un nākotnē tas būs vajadzīgs. Um, es piekrītu pilnībā iepriekšējo runātāju paustajām bažām par birokratizāciju. Vēl nekad šajā parlamentā vārds vienkāršošana um, nav bijis tik būtisks. Uh, Šeit ir runa par mazajiem uzņēmumiem, kas ir Eiropā, kam tiešām ir eh, jācīnās ar eh, milzīgu birokrātijas eh, vilni, un viņiem ir grūti to cīnīties. Man ir žēl, ka jūsu paziņojumā nav sniegta atbilde uz tādiem delikātiem, delikātām jomām kā piens un cukurs. Komisāra kungs, es gribētu jūs aicināt um, lai jūs nepieļautu, ka šī te mīkstā nosēšanās pārvērstos par uh, tādu smagu nosēšanos. Un es uh, gribētu uzsvērt, ka 7% no lauksaimniekiem Eiropā ir jaunāk par 35 uh, gadiem. Uh, un tomēr 5,4 miljoni ir vecāki par 60 gadiem un beigs strādāt savā eh, profesijā drīz. Kāda stimula tad eh, varētu tikt piedāvāt jaunajai paudzē, lai viņi arī turpmāk strādāt lauksaimniecības jomā, lai viņi gribētu strādāt šajā jomā un arī uh, turpmāk skatīt šo nozaru kā savu darbu vietu ar stabiliem ienākumiem? Paldies! Beres kundze, lūdzu. Señor comisario, Se... Paldies, priekšsādātāja komisāra kungs. Es eh, domāju, ka var teikt, ka šeit eh, bija diezgan liela vienprātība komitejā. Ir bijusi vienprātība par šo dokumentu. Tātad, principā, mēs atbalstām šo paziņojumu un arī galvenos principus, tātad par šiem te izaicinājumiem, kas mums visiem ir zināmi, kas ir arī iekļaut mūsu ziņojumā. Un es domāju, ka šī nedrošība ir eh, jārisina. Kolēģi jau runāja par to, ka ir eh, svarīgi, lai visi šie jautājumi tiešām tiktu risināti, lai mēs eh, varētu šīs problēmas arī atrisināt. Principā es domāju, ka šis pamatprincips Uh, ir risināt izaicinājumus un nedrošību, un uh, mums jāspēj arī nodrošināt uh, zināms ieņēmums lauksaimniekiem, un lai nodrošinātu šos ieņēmumus, mums ir tātad tiešie maksājumi pirmajā pīlārā, jāraugās, kā tas izpaudīsies ar dažādiem nosacījumiem, bet mums ir arī vajadzīgs tirgus, kas labi darbojas. Es gribētu zināt, kā komisija domā, kā būtu iespējams uzlabot uh, zemnieku, lauksaimnieku pozīciju vērtības ķēdē. Un tas ir uh, viens no galvenajām bažām šobrīd. Mums ir jāņem vērā, ka Eiropas uh, lauksaimniecība ir daudzveidīga. Kā mēs pārtrauksim spekulācijas runājot par teritorijām, kā mēs nodrošināsim uh, to, ka arī eh, Eiropas dienvidos eh, tiek saglabāta lauksaimniecība. Ja es runāju par ilgtspējīgu lauksaimniecību, kā mēs varam saglabāt lauksaimniecību dienvidu reģionos, kur uh, ir, piemēram, problēmas ar ūdeni. Mūsuprāt, ir ļoti būtiski uh, skatīt arī konkrēto reģionu problēmas. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk papastām kuskungam vārds. Paldies tātad priekšādātāji. Lielas paldies vēlreiz. Komisārkungs. Kopumā jāsaka ziņojums ieturēts tādā pozitīvā garā. Un e, tādu pozitīvu garu esam jutuši arī pēdējos pāris mēnešus, un diskusijās jāsaka, visi esam bieži viensprāts, ka tie ir pozitīvai tādai attieksmei ir diezgan liela nozīme kas attiecas uz, uz pietsaimniecības sektoru, arī šeit ir tāda izrādīta vēlme pāriet ar pasākumiem no otrā pīlāra uz pirmā pīlāra. Es atbalstu jūs priekšlikumus šai jomā, kamēr vien tiek, no, no, tiek dots arī zināmas garantijas šiem procesiem. Un es gribētu jums vaicāt e, pēc tādas svarīgāk, pēc tādas skaidrākas precizē, pēc skaidrākas precizējuma Un par otro pīlāru runājot, es gribētu redzēt, kā jūs redzat, kā šie pīlāri savā starpā sadarbosies, kā tie papildās viens otru, papildinās viens otru. Turklāt mēs runājam arī par šo maksājumu atsaisti. Es priecājos, ka jūs pieminējāt šeit uh, atsauci uz to, bet ir taču arī atsevišķas situācijas, kad šiem maksājumiem būtu jāpaliek uz vietas, ka tie būtu jāsaglabā. Es domāju, tas var būt ārkārtīgi svarīgi ja vēlamies, piemēram, lai tur, turpinātu attīstīties arī lopkopība un eh, ja tiks izbeigt šīs piena kvotas, tad tādā gadījumā būs problēmas, ja nebūs izveidot īpašu režīmu šajās jomās. Un es gribētu zināt, um, ko jūs domājat par eh, visu šo jautājumu. Es domāju, ka tā ir šo līderu programma, vai tā ir laba, vai tā ir atbalstāma, un kāds ir jūsu viedoklis. Un visbeidzot, Saprotu, jā, ka ir vajadzīgi šie vienkārši vienkāršošana attiecībā uz nelabvēlīgākiem reģioniem un it īpaši mazajiem lauksemniekiem. Redzam, ka daudz vietu atbalsts netiek saņemts tieši birokrātiska sloga dēļ. Jādomā, protams, arī par vidas aspektiem. Un tikai tā varēsim virzīties uz priekšu. Paldies papastām, kas kungam saka, tagad papastām, kas kungs tas bija kāds cits runātājs pirms tam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Es eh, tiešām atbalstu to, ka jūs iestājaties par spēcīgu kopēju lauksaimniecības politiku arī nākotnē. Gribētu īsi pievērsties eh, tiešo maksājumu taisnīgai sadalai. Jūs teicāt, ka tā ir viena no vadlīnijām nākotnes KLP. Jūsu paziņojumā jūs ļoti pareizi atzīstat, ka uh, vienotie maksājumi, šie te flat rate, uh, maksājumi uh, nav risinājums, lai nodrošinātu taisnīgu tiešo maksājumu sadali. Daži tiek izslēgti, uh, ņem vērā šeit uzņēmumu lielumu un ražošanas izmaksas, un uh, kas attiecas uz nodarbinātības īpatsvaru, satunies lauksainiecības īpatsvaru nodarbinātībā. Uh, Un tad vēl ir arī reģionu uzturēšanas problēma. Jūs norādījāt arī uz to, ka ir eh, spēcīgs atšķirības starp eh, dažādiem reģioniem. Ir reģions sliktākā situācijā, kur ir dažādi eh, dabas apstākļi, bet arī vīdes aspektā jūtīgi reģioni, piemēram, dienvidos Eiropā. Varbūt jūs varētu par to parunāt, kā jūs personīgi uzskatāt, ko varētu šeit darīt, lai nodrošinātu tādu atbilstošu pārēju uz jaunu tiešo maksājumu sistēmu. Kādus objektīvus kritērijus uh, komisija ir šeit uh, uh iedomājusies uh, šai, šiem tiešiem maksājumiem? Protams, ka komisija ir komisāra kolēģija, bet uh, jūs, komisāra kungs, jums ir tā iespēja, šī te izdevība uh, kopējās lauksaimniecības politikas nozīmi vēlreiz un vēlreiz apstiprināt. Citi varbūt uh, no citas puses grib pieiet šiem jautājumiem, un jūs droši vien saskaraties ar lielu spiedienu komisijā, bet jums ir iespēja līdz 2020. gadam uh, uzturēt dzīvu kopēju lauksaimniecības politiku. Paldies, tagad Stefāns Lefols. Bon, moi, je voudrais d'abord. Euh, es gribēju pateikties komisāram par darbu, ko viņš veicis nu jau vairāk mēnešu garumā, īpaši iznājot šīs uzklausīšanas, ko viņš organizēja līdz vasaras sākumam. Tā visa rezultātā mums ir izdevies pārdefinēt mērķus šai kopējai lauksaimniecības politikai. Un tieši par to šobrīd arī runājam. Šobrīd nerunājam vēl par konkrētām detaļām, bet runājam par satraukumiem, par bažām, kas ir katrai no dalību valstīm. Un, uh, Šobrīd esam nonākuši tātad pie šiem lielajām vadlīnijām, lielo, pie lielās orientācijas. Kādu, komisā, kādu politiku komisija komisāra vad, vadībā īsteņos pēc 2013. gada. Un tieši uz šiem pamatiem arī man ir zināms priekšlikums. Un šis priekšlikums, eh, nu, ir vērsts uz tādiem pieciem atsevišķiem punktiem, kas ir jāsaka visi ļoti svarīgi. Pirmām kārtām pārtiks piegādes drošība. Mēs, Eiropieši, esam pārliecināti, ka e, mums ir jāuzdod jautājumu arī par pašiem savu pārtikas drošību. Un e, otrs, e, mēs kā parlaments. E, Uzskatām, ka šis jautājums ārkārtīgi svarīgs. Otrs punkts ir šie mērķi, kas saistīti ar vidas aizsardzību. Ir jānodrošina atbilstības starp šiem mērķiem un lauksaimniecības praksi. Uh, tā lai šī lauksaimniecības praksa tāpat laikā tomēr varētu būt arī ražot spējīgi, konkurēt spējīgi. Un tādas debats mums šeit parlamentā arī ir ilgušas jau krietnu brīdi, un tas, manuprāt, ir ļoti būtisks jautājums. Trešais elements. Jāņem vērā šī sociālā dimensija aktīva sociālā dimensija, un par to arī runājam šajās debatēs. Mums ir jābūt arī attaisnojumam, ko pateiksim sabiedrībai, tā lai šī realitāte būtu saistīta ar lauksaimniekiem, ar viņu dzīvēm, ar aktīvajiem lauksaimniekiem. Un tam ir jāveido daļa no šīs kopējās politikas, kas man arī šķiet ārkārtīgi svarīgi. Un visbeidzot, viss tas, kas saistīts ar ilgtspējību, ar lauku reģionu attīstību ar nelabvēlīgo reģionu kompensāciju. Arī šis jautājums, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs mērķis. Nu, un pilnīgi bez šaubām, es domāju, visi šie jautājumi būs iekļauti regulā, regulējumā. regulējumā Būs noteikti izstrādāt arī tirgus instrumenti, tieši tā kā jūs minat savā dokumentā. Un šobrīd, lai arī runājam vispārējās līnijās, tad tomēr pilnīgi noteikti šis otrais pīlārs, ko jūs atvērs plašākai interpretācijai, pilnīgi noteikti ļaus iest, iekļaut visus šos jautājumus šeit. Jā, būs šie griesti, tajā virzienā mums jāturpina strādāt, un šis tirgus, protams, tālāk arī jāregulē. Paldies Stefanam Lefolam, tālāk Kaļinovskij kungs. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies priekšādātāji. Komisārkungs. Jautājums par KLP nākotni pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi nozīmīgs, kad domājam par Eiropas Savienības nākotni kā tādu. Pārmaiņas, ko jūs ierosināt šajā dokumentā, nav revolucionārs pēc sava rakstura, un tas varbūt pat ir labi, jo gal galā mēs nedrīkstam arī sagraut pašreiz jau sasniegto. to Un tomēr tāpat laikā man gribētos teikt, ka priekšlikumi tomēr nav gana drosmīgi. Viena no svarīgākajām lietām, eh, manuprāt, ir tas, ka jūs, komisārkungs, vēlaties atteikt no vēsturiskajiem maksājumiem, no šīs vēsturiskās atsaucas sistēmas, bet eh, es domāju, ka mums eh, dokumentā tomēr nenotiek šāda atteikšanās pilnībā. Tur ir šis pārējais periods attiecībā uz vecākajām dalību valstīm, un tas savukārt nozīmē, ka vismaz vēl gadus desmit, kā tas noteica Kopenhāgenes samitā, eh, vēl pievienosim klāt septiņus gadus tālākai pārējai un tā tālāk. Tad kā tad mēs varam vispār runāt par šādiem septiņu gadu pārējais periodiem? Tas ir ārkārtīgi ilgs laiks, tas man nav saprotams. Un tāpat laikā, protams, es jūs atbalstu attiecībā uz šo aktīvo lauksaimnieku domu. Šī koncepcija man patīk jo tiešām ir ļoti maz, procentāli ļoti maz atbalsta, kas nonāk pie patiešām aktīviem lauksaimniekiem. Pārsvarā tas nonāk tikai pie lielajiem zemes īpašniekiem. Un šī doma, jā, šī pārmaiņa man ļoti patīk. Turklāt man patīk arī tas, ka mēs grasamies saglabāt šo divu pīlāru sistēmu, un tomēr proporcionāli sadalījumam varbūt vajadzētu būt līdzīgākam. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu ieviest arī zinām veidu elastības sistēmu šim sadalījumam, piemēram, Francijas un Vācijas lauksaimniecības sektors ir ārkārtīgi atkarīgs no, piemēram, Polijas vai Rumānijas lauksaimniecības sektora. Nu, te es nerunāju tikai par vidas aizsardzības jautājumiem, nē, mums ir vajadzīgs investīcijas arī tehnoloģiju modernizācijā, lauks, lauksaimniecības modernizācijā, lai tā kļūtu konkurētspējīgāk. Un vēl viena lieta - cukuru tirgus. Vai jūs varētu mazliet pastāstīt arī par šo jautājumu? Paldies! Paldies, tālāk Palsonkungs. Paldies, priekšādātāji. Es arī gribētu teikt paldies komisāram, tāpat kā citi kolēģi, ka viņš ir tik skaisti izklāstījis mums šo nākotnes politiku dokumentā, kas ir mūsu priekšā, tas atbilst Lisabonas līgumam. Un e, arī iepriekšējiem ja komisijas priekšlikumiem, kur tā teica, ka parlamentam arī vajadzētu uzņemties spēcīgu vadošu lomu politikas veidošanā. Tieši tā kā kolēģi teica, mēs jau esam to darījuši. Mums ir šī jaunā loma, jaunas iespējas pašiem strādāt pie vispārīga rakstuma priekšlikumiem un darīt to daudz detalizētāk. Un, protams, mums nāks arī tālāk dažādi likumdošanas projekti, ko apspriedīsim detalizēti nākamgad. Un tāpēc šis vispārīgais izklāts, manuprāt, ir ļoti vēlams. Patiešām priecājos, ka mēs arī par to varam šodien apspriesties un ka dzirdējam no jums šo prezentāciju. Tik runāts par resursiem. Nu, tiek teikts, lūk, Itālijā nav līdzekļu, nav naudas, nav resursu, bet faktiski ir tā, ka nepieciešams eh, finansēt eh, KLP Un tas jādara uz pavisam tādiem katras dienas pamatiem ir jāatrisina šis finansēja jautājums, jo šobrīd ir noticis tāda, ir, kā mēs zinām, ir, ir, ir, no, ir tāda tukšgaita, parlaments un padomu nevar vienoties. Un ir vairākas puses, kas vēlas samazināt šo kopienas budžetu, bet tieši KLP šis pieaugums būs vajadzīgs. Mēs saprotam, mēs tūlīt nonāksim pie skarbas cīņas, pie šie daudzgadējās finanšu schēmas. Uh, Un eh, tāpēc priecājos, ka lūk šis priekšlikums nāk klajā jau šobrīd, un nu, līdz 2020. gadam mums nāksies pie šīs stratēģijas arī strādāt, un tāpēc daudzgadējā finanšu schēmā šie jautājumi būtu jāņem vērā. Runāsim par likumdošanas priekš, priekšlikumiem, runāsim par nākotnes finansējumu un attiecīgo budžetu eh, tā visa rezultātā varētu rasties problēmas, jo galu galā runāsim tādā kā vakumā. Mēs runāsim par eh, kaut kādu ap, apjomu, nezinot, kāds tad ir, kāda ir šī kopējā ietvarschēma. Paldies, eh, nākamā runātāja. Lielas paldies priekšādātāji, paldies arī komisāra kungam. Uzskatu, ka šis dokuments ir eh, pietiekami labs, tas patur visas durvis atvērtas. Kopumā šeit tagad tiek uzlikta atbildība parlamentam. Uh, protams, tieši lauksaimniecības komitejai un uh, arī jāveic sarunas ar padomi, lai mēs varētu nonākt pie rezultāta. Taču es uzskatu, ka komisārs Čolos ir uh, panācis to, ka visas iespējas ir paredzētas. Manuprāt, arī ir uh, paredzētas iespējas neko nedarīt. Es uzskatu, ka tas ir visnotaļ veiksmīgi uzrakstīts dokuments. Tagad es vēlētos nedaudz parunāt par aktīvajiem lauksaimniekiem. Mums ir jādomā par to, kur tad īsti ir nonākuši visi finanšu līdzekļi lauksaimniecības politikā. Ja mēs eh, tagad eh, definēsim, nodrošināsim, ka tiek eh, sagatavota definīcija tām, kas tad īsti ir aktīvais lauksaimnieks, tad uh, Cerams, mēs novērsīsim to, ka cilvēki, kas īsnībā nav laiks, lauksaimnieki paņem, saņem milzīgus maksājumus kā atbalstu. Es uzskatu, ka līdz ar vēsturisko maksājumu schēmas izbēgšanu šie milzīgie bezjēdzīgie atbalsta maksājumi arī tiks likvidēti. Mums ir jādomā arī par to, ko teiks nodokļu maksātāji, ko teiks reālais patērētājs, ko teiks mūsu vēlētājs. Es uzskatu, ka arī šim tematam ir jāparedz vieta diskusijās par kopēju lauksaimniecības politiku. Mēs esam saņēmuši ļoti daudz asas kritikas tieši par to, ka ļoti liela daļa subsīdiju ir nonākušas pie lauksaimniekiem, kuriem varbūt nevajadzēja saņemt šādu atbalstu saskaņā ar sabiedrības viedokli. Uh, Lielākā daļa naudas nonāk pie tiem, kas saņem ļoti lielas zemes teritorijas vai arī ļoti augstsvērtīgu lauksaimniecības zemi. Tiem, kuriem šī zeme ir sliktākas kvalitātes, īsnībā saņem arī mazāku atbalstu. Man ir liels prieks, ka Čilsam ir izdevies sagatavot šādu dokumentu, kur lauksaimniecība tiek uzskatīta par ļoti svarīgu punktu Eiropas politikā. Es vēlētos redzēt arī mazliet savādāku dalījumu starp pirmo un otro pīlāru. Ir jānodrošina skaidrība attiecībā uz to, ko tad īsti dara lauksaimnieki. No vienas puses tā ir, protams, pārtikas produktu ražošana, bet ir jādomā arī par tiem lauksaimniekiem, kas darbojas, teiksim, kalnu reģionos vai piekrastē. Šeit ir runa ne tikai par pārtikas produktu ražošanu, bet arī par Eiropas nākotni, par mūsu kultūras mantojumu, par bioloģisko daudzveidību un par vidas aizsardzību. Liels paldies! Premjeras kungam vārds. Dankšen. Paldies. Komisāra kungs, man ir prieks, ka jūs šodien ieradāties. Jūs runājāt par to, ka jūsu dokuments esot orientācijas dokuments. Tad uh, es nedaudz samulstu, jo mēs jau arī pieņēmām pirmo ziņojumu, kuru arī uzskatījām par orientācijas dokumentu. Un tātad es no savas puses būtu vēlējusies, lai jūsu dokumentā būtu jau kaut kas konkrētāks. Uh, Kas man īpaši lika padomāt, ir tas, ka šis dokuments, kā jau daudzi Uh, minēja, izklausās, uh, ka mēs saņemsim vairāk birokrātijas, un tas būs sloks ne tikai lautas saimniekiem, bet arī dalību valstīm un pašvaldībām, kurām pēc tam uh, tas viss būs jāizstrebi, visa šī birokrātija, un visur, kur mums tagad ir jātaupa, visur tiek um, mazināts finansējums, mēs nedrīkstam šo jomu pārāk paplašināt, jo tas tad vairs nebūs proporcionāli tam, ko lauksaimniecība ieņem. Uh, un uh, lauksaimniekiem drīz būs jāpavada tikpat daudz laika uh, administratīvām lietām kā pašiem darbam. Paldies, tagad uh, Halveša kungs un pēc tam nākamais runātājs. Paldies, uh, priekšsādātāji, komisāra kungs, kolēģi. Sveicu arī uh, lauksaimniecības apvienības pārstāvis, kuri šeit ir ieradušies. Uh, un lai uzklausītu komisāru kungu. Šeit ir vairāk izaicinājumu. Vides ilgspējību nodrošināt, padarīt uh, mūsu pārtiks piegādi drošu un saskaņot uh, veselības noteikums ar konkurētspēju. Mums ir jādomā par kopējiem noteikumiem kopējai lauksaimniecības politikai, tāpat arī jādomā par daudzveidīgu lauksaimniecību visā Eiropas Savienības teritorijā. Jūs runājāt par uh, finanšu dzīvotspēju lauksaimniekiem visā Eiropas uh, Savienībā. Es šeit runāju par reģionu, kas atrodas 2000 km no uh, Eiropas kontinenta. Es runāju par Azoru salām. Pateicoties klimata nosacījumiem, piena nozare sastāda apmēram 30% no kopējās Portugāles eh, ražošanas. Bet īsnībā šeit dzīvo tikai 2% no Portugāles iedzīvotājiem, un galvenokārt šie produkti tiek eksportēti. Lielākā daļa no lauksaimniekiem un visiem, kas darbojas piena nozare, un piena nozare ļoti svarīga Azāru salām, eh, ir radušās bāžas, kā tad mēs eh, saglabāsim šo nozari, ja pazudīs piena kvotas, ko mēs darīsim pēc 2015. gadā vai mēs varēsim piedalīties šajā tirgū, vai mēs varēsim nodrošināt tādus apstākļus, kādi ir ražotājiem kontinentā kuri piedalās tajos pašos tirgos, bet ir jāatcerās, ka mūsu produkti ir jāpārved pārēji ļoti lielam attālumam, lai tie varētu nonākt šajos tirgos. Mums ir jānodrošina, labai, lai visi veidi lauksaimniecība varētu turpināties Eiropas Savienībā. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire, euh, le choix de cet hémicycle pour tenir cette Nākamajai runātāja vārds. Šajā plenārsēžu zālē sanākušie saprot, ka šis temats uh, nepieder pagātnē. Šis temats īstenībā ir nākotnes temats. Šis uh, temats ir ļoti svarīgs sabiedrībai. Jūsu paziņojumā jūs runājāt par pārtikas uh, piegādi kā par galveno prioritāti. Ko tad iedzīvotāji sagaida no lauksaimniecības? Viņi grib saņemt kvalitatīvus produktus. Es vēlētos jūs apsveikt. Šīs dokuments, ko jūs šodien prezentējāt, vairs nav jūsu dokuments, tas ir komisijas dokuments. Pēdējo dažu nedēļu laikā jums ir izdevies pārliecināt ikvienu no jūsu kolēģiem piekrist jūsu viedoklim un atbalstīt parlamentā ziņojumu ziņojumu, kuru mēs prezentējām jūlijā. Tas nozīmē, ka komisijas ziņojums parāda, ka jūs respektējat eh, pēdējo dažu gadu laikā izveidoto politiku. Tirgus nav vienīgais, kuram vajadzētu veidot mūsu lauksainicības politiku. Protams, ka mēs gaidīsim likumdošanas dokumentu, taču Tā kā es jau minēju, mēs esam gatavi ar jums sadarboties tā, lai tiktu sagatavots labs dokuments turpmākajām sarežģītajām diskusijām. Šīs diskusijas ir sarežģītas tieši budžeta sarunu dēļ. Mums ir jādomā par konkurenci un par konkurētspēju. Tad mums ir jāgaida rezultāti pie šiem diviem punktiem. Varbūt jūsu dokumentā nav pietiekami daudz runāts par jaunās paaudzes lauksaimniekiem. Tas būs ļoti liels izaicinājums nākotnē. Tāpat arī ir jādomā par Eiropas ražošanas līdzsvarošanu. Lauksaimniecība centrā, lauksaimniecībai centrāla Eiropā ir jākļūst konkurētspējīgākai. Jūs esat šeit minējuši dažādas interesantas perspektīvas, un mums ir jādomā arī par dažādu nosacījumu uzstādīšanu. Taču, ja mēs vēlamies atņemt uh, ierobežojums lauksaimniecībai, mēs nevarēsim jums pievienoties. Uh, Bavēkungs, lūdzu. Paldies, es arī gribētu vispirms pateikties komisāram Saloškungam vispirms par to, kā viņš veidoja savu ziņojumu, jo pirmo reizi mēs redzam šādu nozīmīgu ziņojumu par reformu, Uh, kas tiek gatavots pēc tam, kad ir bijusi konsultēšanās ar visu pilsonisko sabiedrību, ar uh, lauksainiem kapienībām un visiem, kas gribēja piedalīties šajā diskusijā. Un uh, to mēs piedzīvojam jūlijā. Tas ir svarīgi, šis tapšanas process. Parlaments, valstis un pilsoniskā sabiedrība visi tiek iesaistīti šajā projektā. Paldies par to komisāru kungam! Šeit ir principiāli svarīgas lietas. Negribu atkārtoties, eh, pozitīvās lietas jau tika minētas. Šī griesti, nodarbinātības aspekti ir runa par lauksainicības trim uzdevumiem - kultūras, sociālā un ekonomikas plānā. Ir runa par lauksaimniecības attiecībām ar eh, sabiedrību, ar valstīm, ar reģioniem. Uh, Un šis ziņojums parāda arī, ka nevar būt lauksaimniecības nerespektējot dabu, zemi, ūdeni, bioloģisko daudzveidību. Tad, tad ir jābūt uh, līdzsvaram starp bioloģisko daudzveidību, sociālo, ekonomisko un kultūras uh, posmu lauksaimniecībā. Un vēl viena lieta, kas, uh, diemžēl, paliek ēnā - ražošanas pārvaldība. Nebūs iespējams uh, apmierināt uh, pieprasījumu un piedāvājumu, um, ja netiks šeit uh, īstenot pārvaldība. Vēl netika pieminēts jautājums par to, kā mēs uh, uh, izskatāmies salīdzinājumā ar pārējo pasauli, un šī diskusija mums ir jāīsteno. Taču šis ir vēsturisks brīdis, Es eh, jau ilgu laiku sekoju Eiropas eh, lauksaimniecības politikai. Kādreiz lauksaimniekiem nebija daudz izredžu. Šajā dokumentā man uh, ir uh, cerības, ka uh, lauksaimniekiem arī būs nākotne, un paldies par to viņu vārdā. Paldies, Žozē! Tagad uh, vārds uh, deputātiem. Dots kungs, lūdzu. Uh, you, paldies priekšādātā, paldies komisārkungs, saka daudz skundz. Daudz no maniem vēlētājiem ar prieku dzirdēs, ka lūk ir mainījusies arī visa šī sistēma un ir radušās jaunas cerības Ziemeļīrijā. Kopā ar Desekungu es domāju, mēs arī uzskatām, ka lūk tas vēlns ir tais detaļās. Uh, Ir tīpaši tagad pašā sākumā, kad jūs runājat par to, ka lauksaimniecības politika atkal jāleķidimizē, tad, protams, leģitimitātes no radīšanā pilnīgi noteikti svarīga loma ir pārtiks drošība Eiropai. Ir vajadzīga ne tik vien atbilstīga pārtiks piegādes sistēma, bet šai pārtikai jābūt arī veselīgai, izsakojamai. Ziemeļārē īrija priecāsies par šo divu pīlāru sistēmu, un mēs zinām, ka, protams, arī budžeta debats šobrīd ir diezgan sarežģītā situācijā, un tās turpināsies turpmākos divus mēnešus, bet ir ļoti svarīgi zināt, kā tad e, šie līdzekļi tālākas tiks sadalīti dalību valstīm, un kāda būs šī elastības iespēja reģionu ietvaros valstīm rīkoties. Turklāt es labprāt gribētu zināt arī, kā jūs definēsiet šos aktīvos lauksaimniekus, un kādu līdzsvaru jūs, un jūs to būsiet spiesti no, pie tās pies nonākt, jūs nonāksiet pie labas un uh, peļņu nesošu lauksaimniecības prakses. Visi šie tirgus instrumenti arī ir vēlam, un tad pat laikā ir vajadzīgs pātrināt visu šo procedūru, instrumentu rēģēšanas iespēju cenu krīzes gadījumā. Iepriekšējo reizi problēmas bija tieši ar novēlot reakciju. Iepriekšējā plenārsēdē e, mēs runājām arī par krīzi lopsām, lopkopības sektorā un visbeidzot šie griesti, par ko jūs runājat. Uh, Es domāju, ka tas nebūtu labi tā gadījumā, ja lauksaimnieks atkal tiktu iepīts birokrātijas uh, žņaugos. Tādā gadījumā nekas slaps no tā viss nevar iznākt. Paldies, saka priekšsādātājs. Magines skundze turpina. Paldies! Atvainojos, tomēr cits runātājs pirms Magines skundzes bija paredzēts cits minūtājs. Man ir pāris īsu punktu. Maginas skundze turpina. Maginas skundze paredzēts viņai vietā aiz nākamā runātāja. Maginas skundze turpiniet, turpiniet, saka priekšādātājs. Labi, lieliski, ka šeit džentlmeņi ir gatavi arī dāmas laist pa priekšu. Ļoti patīkam. Tāpēc izteikšos vēl īsāk. Iesākumā gribēju šai sarunām mazliet atgriezties atpakaļ. Es esmu nobazījušies arī par dažām no sākumā, sākotnējām piezīmēm. Mēs lauksaimniecības politikā nedrīkstam atvainoties par KLP kopumā. Daudz, kas no tā, ko dzirdēju par šo attaisnojumu, manuprāt, izklausās gandrīz kā atvainošanās. Nu, varbūt es pārklausījos, es ceru, ka tā, bet neatvainosimies. Nē, kopējā lauksaimniecības politika ir nekusi ļoti daudz laba. Tā ir piedāvājusi plašus apmērus, kvalitatīvus pārtiks mūsu patērētājiem, un tas pats par sevi ir attaisnojums šai politikai, un mums nemaz nav tālāk jāiet. Nu, varbūt arī komisijā jums vajag citu priekšā taisnoties par KLP, bet nedariet to, tas nav tā vērts. Tālāk piezīmēs gribēju pievērsties arī tam, ka vakar, un tas šorīt netika vēl pieminēts, vakar ANO izteicis brīdinājumu ANO izteikusi brīdinājumu pasaulē par to, ka varētu iestāties vēl viena pārtiks krīze. Uh, Un mēs šobrīd spriežam šeit un, un, un runājam detalizēt par lauksaimniecības politiku, un tāpēc mums jāsturas ļoti uzmanīgi. Lūk, šis, šī cukurražošanas sistēma, ko nesen izveidojam, mums tagad ir problēmas ar cukuru piegādi Eiropas Savienībā. Lielākie pārtiks uzņēmumi nevar saņemt tādas kvalitātes un tādu tik daudz cukuru, cik tām ir vajadzīgs. Īrijas cukurs nozer tika slēgta, viss fabriks tika slēgts. Mēs gribējām ražot cukurbietes, tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem šīs pārtiks krīzes priekšvakarā. Runājot par KLP kopumā, man ir tikai viens vārds sakāms ir tikai kaut kas viens, kas ir, ir tikai viena lieta, kas ir sliktāk par birokrātiju, un tā ir ar vides aizsardzībām pārzaļināta eh, birokrātijas, eh, birokrātijas mudzeklis, jo tieši tādā veidā, tieši ar šādiem žņaugiem lauksaimniekus pilnīgi noteikti var nogalināt pavisam. Es, protams, ļoti augstu vērtēju arī saistības attiecībā uz tirgus e, saistībām un pienākumiem, un tirgus atbalsta instrumenti te netika pietiekami izklāstīti, jo tie ir pilnīgi noteikti vajadzīgi, un turklāt tie ir vajadzīgi funkcionējošā formā. Par budžetu runājot, jā, ir noticis, ir, nu, ir, ir ļoti sarežģīta situācija, un es esmu referents šīs komitejas ietvaros un zinu, ka sarunas šobrīd neizklausās īpaši pozitīvas attiecībā uz budžetu pēc 2013. gada, un tāpēc jau mazāk mums vajadzētu atvainot vienoties par KLP. Nē, gluži otrādi. Mums vienkārši ir jāpieprasa atbilstīgs finansējums šai politikai. Eh, svarīgākais jautājums lauksaimniekiem, kas, protams, cīnīsies ar visām šīm dienām, un es esmu tikuši, es tikšos vēl šovakar ar īstmīcas lauksaimniekiem. Problēma ir tāda, ka viņi nesaņem pietiekam daudz līdzekļu, viņi negūst ieņēmums no lauksaimniecības, un mums jānodrošina atbilstīgi ienākumu līdzekļi, lai viņi varētu izdzīvot un turpināt ražošanu. Īpaši atzinīgi komisāra kungs vērtēju desmito lapus jūsu ziņojumā. Un eh, to, tie visbeidzot ir pēdējie divi punkti, kas runā par pārtiks piegādes ķēdi. Tas, ko tā daļa, ko saņem lauksaimnieki šīs ķēdes, ir samazinājusies. Vairāk iegūst pārējie starpnieki, un es gribētu tomēr detalizēts priekšlikums par to, kā šo problēmu risināt. Varbūt esmu gaidījusi pārāk ilgi. Šī telpa jau ir uzkarsusi no cerībām, bet es gribētu teikt, ka mums ir ļoti spēcīgi jāaizsargā šī politika un ļoti uzmanīgi jāskatās uz pārmaiņām, ko vēlamies ar to ieviest. Pašnauskī kungs. Paldies priekšādātājiem. Komisāra kungs. Paldies par šo prezentāciju. Jūs nākat ar to klajā ļoti grūtos laikos, ļoti sarežģītā situācijā, jo šīm debatēm šobrīd stāv pāri un to aizēno daudz grūtāks, sarežģītāks debats par Eiropas Savienības budžetu. Pirms pāris nedēļām jūs poļu kolēģis no komisijas, mm, diemžēl, teica, ka līdzekļu KLP tiks samazināti. Un, ja tiešām tā notiks, tad jāsaka, visi šie mūsu plāni būs atklāti sakot kaķim zem astes. Bet es tiešām ceru, ka Eiropas Savienība spēs rast pietiekam daudz politiskās gribas un nepieļaus līdzekļu samazināšanu KLP nolūkiem. Mums ir jāskatās nākotnē jādomā par KLP nākotni, un es domāju, ka jūs saņemsiet mūsu pilnu atbalstu šai ziņā. Pārtikas drošība ir viss svarīgākais jautājums. Vides aizsardzība, protams, arī šeit jāiestrādā, tāpat arī teritoriālā līdzsvara iegūšana. Visas šīs nianses ir ļoti svarīgi mērķi. Uh, Un tieši tā kā Desa kungs, eh, tomēr arī es gribētu teikt, ka pats galvenais jau būs tajās detaļās, un man ir, nu, diena bail no tā, kas notiks šai saistībā. Kas būs šis mazais lauksaimnieks? Kā definēsim aktīvo lauksaimnieku? Un precīzas definīcijas būs tā sarežģītas, būs tas sarežģītākais punkts. Bet vispārākā ziņā priekšlikums man patīk, dāmas un kunga priekšsādātāji. Es pat nevaru iedomāties, kāds ir iespējams, ka pēc šīs reformas joprojām varētu pastāvēt divas atsevišķas Eiropas. Nē, ir vajadzīga vienlīdzīga Eiropas Savienība, kur visām valstīm vienādas tiesības. Un galvenajam principam, kam šeit jāvalda, ir vienlīdzības, tas ir vienlīdzības princips. Tātad mums ir jāizbeidz šī diskriminācija, netaisnīga attiec attieksme. Paldies! Gutjēres skundze. Muchas gracias, señor presidente. Gracias también al señor comisario. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies arī komisāram par šo dokumentu. Tas ir ļoti saskanīgs dokuments. Attiecībā uz tiem, eh, kas teica, ka mums dažiem mēnešiem jūs iespējams neko nebijāt sagatavojuši, tad eh, tagad mēs redzam, ka šis dokuments patiešām atbilst visiem nolūkiem, kas tika pausti agrāk. Es pilnībā jums piekrītu, ka pašlaik ir ļoti nozīmīgi domāt par jēdzieniem, un lielākā daļa no jūsu postajām koncepcijām no mūsu puses ir atbalstāma, taču pastāv arī dažas atšķirības. Uh, Mēs eh, gribētu iet mazliet tālāk nekā tikai 2013. gads. Protams, mums ir vajadzīga ilgspējīga, stiprāka lauksaimniecības politika, kas ir arī sociāla lauksaimniecības politika. Kā jau es teicu, šis dokuments ir pietiekami labs, tas ir spēcīgs dokuments, taču šie divi pēdējie jēdzieni, manuprāt, uh, nepadara dokumentu spēcīgāku. Pirmkārt, šī sociālā puse. Ir ļoti svarīgi, lai komisija ņemtu vērā šīs vajadzības un lai paredzētu attiecīgus finanšu līdzekļus tā, lai varētu tikt nodrošināta nākotne. Protams, ka ir jādomā arī par sociālajām sekām, kādas ir lauksaimniecības politikai. Šeit ir jādomā arī par pilsoņiem, kuri koncentrējas tieši uz sociālo pusi. Tika runāts arī par tiešo palīdzību, par novatoriskumu, par darba vietu radīšanu. Šie visi aspekti ir ļoti svarīgi kopējā lauksamniecības politikai. Ir jādomā gan par jauniešiem, gan arī par sievietēm, kas varētu tikt eh, izglītoti lauksainiecības jomā. Ir jādomā par to, lai vairāk sieviešu un vairāk jauniešu varētu tikt nodarbināti lauksaimniecībā. Par visu to agrāk netika runāts. Ir jādomā arī par novatoriskiem uh, līdzekļiem. Mums ir jānodrošina, lai lauku reģionos tiktu saglabāts pašreizējais iedzīvotāja līmenis. Tagad vārds Sikerevska kungām, pēc tam nedaudz Čevas kundzei vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Jūs eh, tiešām nebūtu varējuši pateikt daudz vairāk, ka jūs uzrunā un jūsu ziņojumā. Mēs visi zinām, kas eh, notika budžeta sarunās, mēs visi apzināmies, ka eh, krīze vēl ar vienu nav pārvarēta. Taču es gribētu pieminēt to, ka lauksaimniecības politika, lauksaimnieciskā ražošana ir īpašs pasākums. Mēs esam iztērējuši miljardiem eiro, lai izklāptu finanšu tirgus. Un tagad mēs runājam par lauksaimniecību, kas ir ārkārtīgi nozīmīga joma. Mēs runājam par KLP sasniegumiem, mēs runājam par to, kas būtu bijis, ja KLP nebūtu pastāvējusi. Taču, neskatoties uz to visu, maksājumi tiek samazināti ir paredzētas reformas ražošanas samazināšanai, šīs reformas ir nepareizas. Es domāju, ka ir skaidri jāpasaka, ka mums ir vajadzīgs vairāk elastīguma. Mums ir jāsaglabā daudzveidīga ražošana. Protams, lauksaimniecība ir dažāda. Nav iespējams izmantot eh, tādu risinājumu, kas būtu derīgs visiem. Mums ir vajadzīgi arī daudzveidīgi instrumenti, lai atbalstītu mūsu dažādo lauksaimniecību. Ir vajadzīga arī intervence, bet tā ir jāpiemēro tikai kon ar konkrētiem nosacījumiem. Divi jautājumi. Mazās, eh, mazās zemnieku saimniecības. Kā tās atbalstīt? Tās eh, nodrošina darbus, uh, daudziem cilvēkiem, un varbūt jūs varētu arī kaut ko pateikt par eh, maksājumu griestiem, vai tiks paredzēti kaut kādi griesti, vai arī būs kaut kāds maksimālais maksājuma līmenis. Lielas paldies Sikerevska kungam, tagad vārds. Nedelčevs kundzē, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs, komisāra kungs. Liels paldies par šo paziņojumu, Katru gadu mēs eh, mēģinām kaut ko mainīt lauksaimniecības politikā. Vienmēr ir šīs dilēmas. Un eh, ir grūti arī šīs lietas izskaidrot pilsoņiem. Es redzu, ka jūs esat izvēlējies eh, citu virzienu, un tas ir daudz pozitīvāk. Un es domāju, ka ar jūsu atvērtību dialogam un konsultācijām jūs esat izvēlējies pareizo ceļu. Jums ir šī griba, mērķi arī ir skaidri Mēs zinām, ka vēl nav konkrēti instrumenti, un tāpēc mēs visi šeit parlamentā ar nepacietību to gaidām. Pirmais jautājums par pirmo pīlāru. Mēs gaidām elastību, bet man jāsaka, ka mums vajadzētu raudzīties, lai elastība uh, nekaitāt vienkāršošanai. Un es gribētu arī brīdināt, lai um, neturpinātos nelīdzsvars starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm un starp uh, dažādu lielumu uzņēmumiem. Un jautājums, kāda iespēja pastāv jaunajām dalībvalstīm um, šo te netaisnīgumu uh, jau 13. gadā novērst starp dalībvalstīm, uh, nevis tikai 16. gadā. Tad par kritērijiem par uh, atbalsta aprēķiniem. Balstoties uz uh, kādiem datiem, tad tas tiks aprēķināts, un vēl gribētu uzklausīt jūsu viedokli par to, kā varētu ņemt vērā reģionālās īpatnības un uh, kultūras. Paldies, Delangas kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, gribētu pateikties komisāram par to, ka viņš ir ieradies un par eh, to, ka viņš ir gatavs eh, debatēt ar mums tik ilgi. Rīt viņš jau runās ar jauniem zemniekiem un cerams, ka tad mēs panāksim lielāku skaidrību. Jaunie zemnieki ir tieši tie, kuriem visilgāk nāksies pavadīt šajā sistēmā. Mēs dzirdējām daudzus pozitīvus komentārus par šiem diviem pīlāriem, bet man Uh, uzkrita viena lieta. Pirmajā pīlārā jūs izsakāties ļoti, ļoti aptuveni, neskatoties uz uh, kolēģi jautājumiem par to, un otrajā pīlārā tur jums ir uh, garš saraksts, un drīz būs Ziemassvētka, un jūs zināt, ka tad bērni vienmēr raksta šos savus dāvanu vēlmju sarakstus. Uh, un tas ir kā tāds uh, vēlmi saraksts otrajā pīlārā - vide, inovācijas uh, un tā tālāk. Tas viss ir lietas, kas uh, daļai ir arī kontrastā ar pirmo pīlāru. Tātad, lūdzu, kā tad būs ar pirmo pīlāru un ar šo te otro? Kāpēc nevarētu pirmajā pīlārā arī pateikt dažas pozitīvas lietas un otrajam pīlāram ir jābūt arī līdzfinansējumam. Dažas valsts to nevar, dažas to negrib. Vai šeit tiešām ir līdzvērtīga attieksme pret visiem Eiropas zemniekiem? Tad mēs runājām par uh, reformu, Mekšerī, bet viņa vīzija bija tāda Eiropas kopienas vīzija. Un, uh, ja es tagad redzu, kā e, šī notikuma ir attīstījušies, tad e, jūs e, ieiesiet vēsturē kā tas, kurš atdos lietas atpakaļ um, dalību valstīm un um, būs uh, vainājis kopienas aspektu šeit. Mums vēl ir daudz lietas jādara, lai jūsu plānu īstenošanā saglabātu kopienas aspektu. Paldies! Sr. Presidente, Sr. Komisāru, a quem gostaria de saudar por não só nos. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es vēlētos pateikties jums par to, ka esat iesnieguši mums šos dokumentus, kurus noteikti var atbalstīt eh, lauksaimniecības komitejā. Es arī vēlētos pateikties par jūsu atklāto dialogu, kādā jūs ar mums sadarbojaties. Es vēlētos arī sveikt lauksaimnieku pārstāvis no Portugāles, kas atrodas šeit, un tīpaši Azoru pār, salu pārstāvjus. Es negribētu atkārtot to, ko teica iepriekšējā runātāja. Daudz ir pieminējuši inovācijas, kas ir īpaši uzsvērtas dokumentos, ko jūs esat mums iesnieguši. Man īpaši interesē šie inovatīvie pakāpumi, kā jūs tos saucat. Šķiet, ka šīs vadlīnijas arī vajadzētu uzsvērt Jūs vēlaties stiprināt vīdes elementu, tas var radīt zināmas bažas. Šāds būtu mans jautājums. Tiešo maksājumu kontekstā vai tiks pievērsta prioritāte tām darbībām, kas dod ieguldījumu vidas aizsardzībā un palīdz apkarot klimata problēmas? Tad, citiem vārdiem sakot, vai pašreizējie kritēriji, kas iekļauti Natūrā 2000 programmā, tiks saglabāti, lai varētu nodrošināt šos vides um, nosacījumus un to īstenošanu. Kā tie tiks saskaņoti ar uh, nu, savstarpējo atbilstību? Tas mani ļoti uztrauc. Tagad es pievērsīšos savam otrajam jautājumam. Ir paredzēti dažādi atbalsta veidi mm, atpalikušajiem reģioniem. Jūs runājāt, ka daļu no maksājumiem varētu pārslēgt uz pirmo pīlāru. Vai jūs uzskatāt, ka šīs nelielās izmaiņas īsnībā atbilst to lauksaimnieku prasībām, kas dzīvo šajos reģionos ar īpašām vajadzībām. Ir jāatcerās, ka maksājumi šķiet pieaug pēdējā laikā. Ko jūs īsti domājat ar šo jauno atbalsta sistēmu mazajiem lauksaimniekiem? Kā šī sistēma tiks strukturēta? Vai jūs esat paredzējuši kaut kādu minimālo tiešā atbalsta līmeni? do impacto do fim das cotas leiteiras. Kad jūs runājāt otro reizi, jūs runājāt par piena kvotu ietekmi. Veicot šo pētījumu, ir jānodrošina ātra lēmuma pieņemšana. Es uzskatu, ka agrāk lēmumi, pieņemtie lēmumi ir jāpārskata attiecībās nākotni. Jūsu kundze un pēc tam Lulīgas kundzei vārds. Paldies priekšādātā, paldies arī komisāram par to, ka viņš mums ir iesniedzis šo dokumentu. Šajā dokumentā ļoti skaidri ir parādīta pašreizējā situācija un arī problēmas, ar kādām mēs saskaramies, bet, diemžēl, nav dot ir izcinājumi visām šīm problēmām. Netiek definēts budžets, nav skaidras domas par to, kā nākotnē tiks sadalīt finanšu līdzekļi, nav paredzēts arī pārējais periods, kā pirmajā dokumentā. Uh, Eh, tirgus pasākumi nav pietiekami un tie arī nav pietiekami efektīvi instrumenti, lai cīnītos pret eh, cenu svārstībām un eh, pret spekulācijām. Netiek paredzēts krīzes fonds, kādu bija paredzējis Eiropas parlaments. Nav arī nekādu priekšlikumu, kā uzlabot lauksaimnieku sarunvešanas iespējas pārtikas ķēdē. Mēs redzam dažādus trūkumus šajā ķēdē. Mēs esam atzinuši, ka vislabākais lauku attīstības moduli, modelis ir aktīva ražojoša lauksaimniecība. Mums ir vajadzīgi tādi lauksaimnieki, kuriem būtu pietiekami ienākumi. Taču lauksaimniecībai ir vajadzīgi arī noteikumi un ir vajadzīgi labi noteikumi. Pašlaik, diemžēl, cenas ir tādas, kas mums neļauj konkurēt ar importētu produkciju. Šos mehānismus, kas ir pašlaik spēkā, mēs nekontrolējam, un, diemžēl, ne visi pasākumi tiek izpildīti. Mums vajadzētu tiešām paredzēt skaidru definīciju aktīvajam lauksaimniekam. Pašlaik šī definīcija ir pārāk neskaidra. Ja ir runa par aktīvo lauksaimnieku, tad mums ir jādomā par tiešām aktīvu, ražojošu zemnieku saimniecību. Uh, Šī ideja par eh, zemes īpašnieku, manuprāt, ir pārāk eh, plaša. Mēs šeit runājam par aktīviem lauksaimniekiem un par vienkārši rezidējošiem lauksaimniekiem. Priekšsēdētāji, es eh, vēlētos jums vēlēt veiksmes sarunās par budžetu. Lielas paldies! Pēdējais runātājs ir Lulingas kundze. Dod jums vārdu. Merci, monsieur le président. Mani... Paldies, priekšsādātāji. Lieliski, ka jūs esat šeit un jūs zinat, ka sievietēm parasti ir pēdējais vārds. Labi, ka es esmu pēdējā. Priekšsādātāja komisāra kungs. Komisāra kungam gribēja teikt, ka varētu jums pirkt ziedu klēpjus. Man gan nav bijis iespēja detaļās izpētīt jūsu paziņojumu, jo tas, diemžēl, ieradās manā birojā pusdienas laikā, kad man jau bija citi pienākumi un saistības. Es tomēr gribēja tomēr jums šos ziedus, nu tā virtuāli pasniegt, jo mans koordinātors Desakungs jau arī teica, un arī visi citi pārlieku tomēr vēl negrib ar to izrauties, jo tās detaļas vēl būs svarīgas, pie tā būs jāstrādā. Bet šķiet, ka jūs esat uz pareizā ceļa un gribu jūs iedrošināt. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Galvenais ir saprast, ka Eiropas Savienībā un trešās valstīs mums ir tiesības īstenot kopēju lauksaimniecības politiku un to arī attiecīgi finansēt un veidot to tā, kā vēlamies, lai pārliecinātos, ka mums Eiropā arī ir lauksaimnieki, lai ir lauksaimnieki visos reģionos, to starp arī visnelabvēlīgākajos reģionos, kā tas, piemēram, ir manā reģionā. Un tā, lai viņu darbs eh, būtu tikpat vērtīgs kā visu citu darbs, jo ne jau KLP ir at, par, at, atbildīgs par visām tām nelaimēm, kas uzkritušas valstīm, trešām valstīm, AKK valstīm. Viņi saka, lūk, tas ir KLP dēļ, ka viņi cieši nabadzību šais valstīs, bet tā tas viss nav, un ir svarīgi likt viņiem saprast, ka tā tas nav. Es vienmēr esmu te teikusi AKK valstu pārstāvjiem Eirolat asamblējās, ka mums ir pilnīgas tiesības Eiropā veidot kopēju lauksaimniecības politiku, un mums ir tiesības piekopt lauksaimniecību visos Eiropas reģionos kas attiecas uz taisnprātīgu tirzniecību, eh, diemžēl nesam vēl tomēr nodrošinājuši šīs atbilstīgās pārtiks cenas Eiropā. Patērētāji ir tie, kuriem nāk visa šī situācija par labu. Cenu līmenis ir ārkārtīgi zems, un šīs cenas nesedz pat produktu pašizmaksas. Un tieši tāpēc ir vajadzīgs šis tie, tiešais atbalsts lai varētu kompensēt lauksaimnieku ieguldījumus šai aktivitātē, salīdzinājumā ar citiem sektoriem. Jo, ja, mē, ja viņi neturpinās e, strādāt savā lauciņā, tad gan ainava mainīsies un vispār būs diezgan drausmīga situācija. Nu, vēl pavisam, pavisam neliela piezīmīta priekšādētāja, dodiet man laiku. Uh, Mums ir nepieciešams ražot daudz vairāk, lai varētu pabarot visu pasauli. Un Eiropā ir tiesības un pienākums dot savu ieguldījumu pārtiks nodrošināšanā, un tāpēc būtu pilnīgi absurdi samazināt visu šo produkciju. Un, vis, un visbeidzot, jādomā tiešām ļoti uzmanīgi par šo griestu jautājumu priekšādātājs pārtrauc runātāju. Nu, vēl viena maza atbildīte, ko gribēju teikt Bovē kungam, lūdzu, Lulings kundze, lūdzu, dodiet man mirklīti. Nu, tikai pavisam neliela atbildīte. Viņš taču ir mans liels draugs, Bovē kungs. Viņš, protams, ir daudz jaunāks par mani. Un viņš arī ir devis ļoti daudz ieguldījumu, lai veidot šo KLP kopā, bet eh, pol Mansolda politika bija ļoti veiksmīga un lauksemnieki toreiz bija daudz ražīgāki, nekā man sauc pat bija to mēģinājis panākt. Un te es gribēju viņu pieminēt. Paldies, saka priekšādātājs, paldies, paldies visiem runātājiem. Lieliski gan uh, atvainojos arī tiem, kas nedabūja vārdu, jums nepietika pietiekam, da, nepalika pietiekam daudz laika, komisārkungs. Nu, tagad došu jums vārdu, jūs esat uh, daudz darba padalījis, bet vēl jums ir jāatbild lūk arī uz šiem parlamentu komentāriem, tie krīt jums virsū no pado labām puses, no labās puses, no kreisās, no visurienes. Un jums vajadzētu izmantot uh, šīs komitejas atbalstu, protams, arī tālāk, lai aizstāvētu savu pozīciju komisijas kolēģijā. Uh, Mēs, cenšam, mēs grasamies, protams, izmantot arī savu nostāju, jo mēs esam ar stiprinātām pilnvarām kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Un tagad jums vārdu noslēgumam. Paldies! Mēs centīšos dot tādas ātras, straujas atbildes, jo, diemžēl, man jāsaka, arī ir citi pienākumi, kas man gaida, tāpēc četros jādodas prom. Bet, nu, kā jau teicu, šobrīd šajā stadijā mēs vēl detaļās neiedziļinamies. Ne jau tā, ka mums nav nekādas informācijas par detaļām, bet mēs šobrīd nevēlamies tās likt jums priekšā, tās pamatīgi neizanalizējuši. Es saprotu, ka jūs vēlaties dzirdēt visas šīs detaļas, es saprotu Rēners skundzi. Uh, kas teica, ka lūk, parlamenta jau saņēma, jau bija klajā ar, nāc klajā ar vienu ziņojumu, uh, bet nu jā, tā bija jūsu iniciatīva, protams, inici, likumdošas iniciatīva tomēr ir komisijai, un komisijai jāizstrādā šie tiesība akti detalizēti un smalki, jāpārbauda visas lietas, un uh, ziņojums, ko jūs runājat, tas nāca no parlamenta, protams, jums tur bija idejas. Un detaļas, ko jūs tagad gaidat, jūs gaidat tiesību aktu detaļas, tas ir tikai normāli. Un par tām mēs vēl diskutēsim un diskutēsim de detalizēti attiecīgajā laika brīdī. Nu, un lūk, tas savukārt nozīmē, ka mēs pamatojoties uz jū, ka jūs pamatojoties uz šiem orientācijas priekšlikumiem arī varat nākt klajā ar savām domām un idejām. Tieši es atsaukšos uz Leon, Leon kungu izteikto. Es nedomāju, ka šeit ir kāda, eh, kāda pretruna starp šo vidē draudzīgo situāciju un eh, ražīgumu. Ja mēs sam, vienkāršojam šos nosacījumu sistēmu, eh, es domāju, ka mums nav noteikti jāatsakās no kontrolēm. Bet jāsaka, situācija ir sarežģīta, jo šīs sarežģītās uh, Eh, lietas jau nenāks no šī regulējuma, ko sagatavojas, eh, ko sagatavojas komisija. Nē, sarežģītumu rada arī dalību valstis. Dalību valsts ar saviem tiesību ietvariem, kur šis regulējums tiek īstenots. Nu, piemēram, ja kāds vispār ir mēģinājis kaut ko vienkāršot KLP ietvaros, tad tā ir komisija. Nedrīkstam šeit eh, kļūdīties. Nav jau tā, ka ar vienkāršošanu mēs mērķiecīgāk varēsim sadalīt atbalstu. Es neesmu šeit arī aizsardzības pozīcijās, Magines skundzes jau jums to esmu teicis, bet mums ir jābūt reāliem. Protams, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas uzdod par to jautājumu pat šeit parlamentā, bet tā visa, rez, ris, tā visa rezultātā riskējam, ka nonāksim atkal, nu, par vēlu pie argumentiem kas bija jāsaka krietni ātrāk. Bet mums ir jāapspriež par to visu jau tagad, lai tas nebūtu parāli. Tā nav aizsardzības pozīcija, nē. Bet ir pilnīgi skaidru un gaiši visi šīs bažas satraukumi arī jānoskaidro. Kas attiec eh, starptautiskajiem nolīgumiem, kā jau teicu, šīs reformas mērķis nav padarīt to atbilstīgu starptautiskajiem nolīgumiem ir ļoti labi. Protams, ka es arī piedalos šajās sarunās, un es savu lomu tur pilnīgi noteikti arī nospēlēšu. Un es pilnīgi noteikti cīnīšos pēc, pret jebkādu veidu paskatāmības trūkumu, cenīšos jums par visu, jūs par visu to informēt. Par cukuru un eh, visiem citiem sektoriem arī, š, arī par to gribu teikt, ka mēs šobrīd negatavojam sektorālu reformu. Šai dokumentā par to nav runāts. Tāpēc jums jārespektē arī šī konkrētā dokumenta loma, kā orientācijas dokumentu loma. Jo tam visam sekos tālāki dokumenti, jā, arī attiecībā uz cukura sektoru, jo reforma tur tiešām ir vajadzīga. Bet šajā vispārējā reformā mēs par konkrētiem sektoriem tomēr vēl nerunāsim. Kā veicināt daudzveidību? Nu, no arī šeit, ja dalībvalsts pieprasa elastību, tad tas ir viņu ziņā to arī izmantot, jo tieši viņi ir tie, kas var daudzveidību veicināt. Es domāju, te mēs runājam par šo savstarpējo papildinātību starp vispārīgu raksturu mērķiem, ko nosakām mēs, ko pieņemam šeit Eiropas Savienības līmenī, un tad šiem konkrētajiem mērķiem, kas savukārt ir dalībvalstu atbildībā. Par daudzgadu finanšu schēmu runājot Jā, tas viss paliek tomēr otrā pīlāra ietvaros. Jo mēs jau nenodarbojamies šeit vienkārši par mazāk, respektīvi par mazāk, par nelabvēlīgāko reģionu finansēšanu. Te jau nenotiek tāda viena jautājuma pārspēle uz citu, no vienu uz otru pīlāru, nē. Mēs vienkārši ņemam vērā šo ļoti sarežģīto jomu un veidojam tāds kā papildus maksājums, tātad, kas tiek pievienot bāzes maksājumiem un kas paredzē tiešām nelabvēlīgiem reģioniem. Bet otrā pilāra ietvaros, jā, tas pats, eh, tā pati finansējuma specifika, tie paši, tās patas metodas, piemēram, transporta izmaksas tiek ņemtas vērā piena un citu produktu transportēšanai, jā, visi šie specifika pasākumi joprojām paliek otrā pilārā tieši tāpat, kā tas ir šobrīd. Maksājuma sasaistīšana, jā, jūs vaicājat atsaistīšana. Uh, tiek runāts, jā, kā tad, kā tad to darīt? Nu, es domāju, galvenais šeit ir princips, pie detaļām atkal strādāsim vairāk. Galvenais - izveidot iespēju turpināt šo situāciju, bet atsevišķiem jautājumiem, atsevišķiem sektoriem attiecīgi šāds, um, nu, šāda motivācija arī pieņem. Uh, just repartition des aides. Uh... Tālāk par atbalstu runājot. Pārejas periodu jūs minējāt. Es domāju, ka ir vajadzīgs šāds pārējais e, periods. Nu, tam ir tomēr jābūt arī diezgan garam, lai varētu izvērtēt situāciju. Un e, pirms mēs noteiksim konkrēto pārējais periodu garumu, mēs, protams, veiksim arī izvērtējumu. Euh, Par budžetu runājot. Es atgriezīšos pie šī jautājuma. Es saprotu, ka jūs ļoti daudz esat nobažījušies par budžeta jautājumiem. Jā, arī es to pašu varu teikt. Eh, šobrīd nu, sarunas tiešām ir grūtā situācijā un arī no tā ir atkarīga KLP nākotne, bet arī šai saistībā gribu jums vēlreiz teikt, ka komisija ir nonākusi tādā situācijā, kur tai nāks darboties ar ierobežotu budžetu. Uh, ļoti daudzu svarīgu politiku ietvaros, parasto politiku ietvaros, un ar šiem pašiem ierobežotiem līdzekļiem jāfinansē arī jaunās politikas, ko parlaments un dalībvalsts no tās pieprasa. Un ir jāsaprot šīs problēmas. Ja mēs teiksim komisijai, lūk, jums ir ierobežots budžets, vēl mazāks budžets nekā šobrīd, bet tāpat laikā jums ir jādara daudz kas vairāk, tad jāsaka, nevaram gaidīt, ka komisijai būs kaut kāda maģiska risinājuma pēkšņi jo mums ir jāspēj līdzsvarot tās mūsu politiskās ambīcijas ar finansējumu, ko nodrošinām to izpildē, līdzekļiem, ko jūs piešķirat komisijai konkrētos budžeta eh, termiņos. Nu, tas ir ļoti svarīgi. Es ļoti labi saprotu mm, šo situāciju. Un es, protams, saprotu, ka ir jābūt ļoti konsekventam budžetam, bet es saprotu arī savu kolēģi Levandovski, kuram ir jāspēlē ar visiem šiem dažādajiem scenārijiem. Un galu galā tad nākas tomēr upurēt tradicionālās politikas, lai vispār kādu jaunu politiku varētu arī finansēt. Bet tas nav tikai izvēles jautājums starp dažādām politikām, nē, tas ir jautājums arī par budžeta apmēru, kopumā par budžeta apmēru. Es nedomāju, ka šai dokumentā paredzētais radīs vairāk birokrātijas Nē, šie visi jautājumi attiec tikai uz Eiropas tiesību aktiem, un mēs, eh, manuprāt, ierosinātais nesarežģi pašreizējo situāciju. Un arī pat ierosinātie papildus pasākumi, manuprāt, eh, pat visam nedaudz tikai uzliek papildus nianses kontrolē, kas notiek uz vietas. Tikai dalību valstīs, šis, eh, tikai dalību valstīs var rasties papildus sarežģījumi. Par pārtiks ķēdi runājot. Es saprotu arī Gines skundzes teikto, bet es domāju, ka arī pārtikas ķēdē vislielākā pievienotā vērtība, e, protams, ir svārstīga. Tas, un no tās ir atkarīgs šis cenas. Un tomēr šī cenas, eh, šī cena, šis cena jautājums nav, nav tikai atkarīgs no KLP, ar to ir saistīta arī iekšējā tirgus politika, arī rūpniecības politika un tostarp arī konkurences politika, ko īstenojam Eiropas Savienībā. Papildus vēl ir arī lauksaimniecības eh, pārtikas eh, tirgus kur savukārt pie kur strādā Dalīkungs un citi mani kolēģi, ir izstrādāts plāns, rīcības plāns, lai risinātu šo situāciju. Jo galā mēs, protams, varam organizēt arī diskusijas par šo jautājumu. Tā Jānīkungs tad arī varētu pievienoties mums. Voilà, euh, Madame Delange me dit que. Euh... Delangas kundze teica, ka pirmais pīlārs ir par daudz neskaidrs un pārāk daudz, kas ievietots otrā pīlārā. Ļoti labi, ka jūs to pasakāt, jo man radās tā sajūta, ka uh, ir savukārt ļoti daudz, kas dublējās pirmajā pīlārā no otrā pīlāra. Jo mums ir jādomā tiešām par to, jā, kā šos maksājumus sadalīs ar pīlāriem, kā to organizēt, ko darīt ar mazajiem lauksaimniekiem. Mēs te runājam, jā, par visiem šīm. Uh, maksājuma variantiem pirmajā pīlārā. Bet, ja jūs tagad gaidat konkrētus kritērijus līdzekļu sadalē, nu tad jā, šo lomu spēlēs tālāk tiesību aktu projekti. Un te es saku, mēs nevaram sasteigt šo kritēriju nosaukšanu, jo vispirms ir vajadzīgs ietekmes novērtējums. Patrēlkundze, jūs uzdevāt ārkārtīgi daudz jautājumu kas bija ļoti detalizēti pēc savu raksturu, un līdz ar to uz tiem šobrīd nevar atbildēt. Bet ko varu jums teikt attiecībā, piemēram, uz Azoru salām un uh, citiem reģioniem, es to jau vienreiz teicu, mums tā tad būs papildus instruments, par ko jau runāju, un tad eventuāli mēs varēsim tālāk reformēt šo situāciju, lai palīdzētu cilvēkiem, kas dzīvo šais reģionos, nu, piemēram, salās. Un pēc tam mēs uh, uh varēsim tālāk res restruktūrēt uh, šo sektoru. Un, ja, kā jau teicu, šie reģioni gūs labumu arī no otrā pīla, pīlāra. Un tā visa rezultātā varēsim daudz labāk ņemt vērā šo daudzveidību atšķirīgos reģionus. Par piensaimniecību runājot, jā, kā jau teicu, atkal tas būs sektoram specifiska reforma, par kur runāsim vēlāk. Jūzo kundze teica, ja ir teica vairākas lietas, kas, manuprāt, tekstā labi atspoguļotas. Te tiek runāts par līdzsvaru gūšanu, tur tiek runāt, tur ir iekļaut arī atbild uz jūsu jautājumu par šiem ierosinātajiem līdzekļiem, par fondiem. Atbild arī par lauku attīstību un ražīgumu. Es domāju, ka jūs uzmanīgi izlasīsiet dokumentu, jūs saņemsiet tam jautājumiem. Tātad liels paldies vēlreiz visiem. Es ļoti atvainojos, ja nevarēju atbildēt uz jūsu visu detalizētajiem jautājumiem, bet, kā jau teicu, tomēr cento, centos atbildes sniegt, centos to darīt pēc iespējams ātri. Un kā jau teicu, eh, iepriekš nu centīsimies eh, neaizmirst, kā tad izskatās mežs tikai tāpēc, ka apkārt ir pārāk daudz koku šobrīd. Paldies, komisāra kungs! Un tagad es gribētu grupu koordinātors ierasties uz preses konferenci, kas būs lejas stāvā. Tātad dosimies uzreiz tiešā, tiešā ceļā uz preses konferenci.